Godātie kolēģi, sāksim darbu. Pirmām kārtām gribu jūs informēt par šādām izmaiņām darba kārtībā. 7a jaunais punkts tiks ievietot struktūrālais dialogs. Ir ar mm, Julianu Kingu pievienots pulksnes desmitos. Savukārt vīzas priekšlikuma papildinājuma izskatīšana. Makovēs ziņojums ir pārcelts uz vēlāku laiku, tas ir 12. punkts. Humanitā, humano vīzu gro, ziņojuma grozījuma apspriešana arī pārcelt uz vēlāku laiku. Ja jums nav iebildumu, tad šādā grozītā veidā darbu kārtību mēs varētu arī apstiprināt. Tālāk varētu apstiprināt sanāksmju protokolu sanāksmēm, kas notika jūnijā. 11. jūnijā un 2. jūlijā šogad. Citas, cita protokola vēl nav iztolkot un tiks apstiprinājumi iesniegti vēlākā laika posmā, turpmākā sanāksmes gaitā. Turpmāko sanāksmi gaitā. Labi, tālāk kopējās debatas ar budžeta kontrolas komiteju. Pirmais Eiropas prokuratūras izveida. Godātie kolēģi, priecājos, ka šeit ir ieradušies kolēģi no konta. Un Un kā jūs zinat, saskaņā ar padomus regulu 2017 šķērsvīta 1939 Eiropas prokuratūras mm, birojas tika izveidots, kā pastiprinātas sadarbinātības mehānisms. Juridiskais pamats šim priekšlikumam ir 86. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un šobrīd un par to varbūt komisija var sniegt vairāk informācijas, šai mehānismā līdzdarbojas 22 dalību valstis. Kas attiec uz šīs prokuratūras kompetenci, tā aprobežojas ar krāpšanas gadījumiem, kas vērsti pret ēs finanšu interesēm. Eiropas parlaments varētu līdzdarboties šai procedūrā, izveidojot prokuratūru tikai, varēja to darīt tikai izmantojot piekrišanas procedūru, un tam nav nekādas tiešas ietekmes vai nekādas iespējas tieši ietekmēt šī instrumenta uh, izveidas sarunas lai gan Eiropas parlaments savas vadlīnijas izklāstīja divās rezolūcijās. Saskaņā ar komisijas sniegto informāciju papildus izvēršanas posms gaidāms turpmākos trīs gadus, un prokuratūra pilnībā funkcijas uzsāks līdz 2020. gadam. Šai saistībā īstenošanas pasākumi attiecīgā galvenā prokurora un papildus prokurora atlasē un iecelšanai tiks uzsākti, eh, notiks ehm, lietu pārvaldības sistēmas izstrāde un cita veida loģistiskie administratīvi un finanšu jautājumi eh, tiks tātad izpētīti un izstrādāti. Šai kontekstā gribu jums atgādināt, ka parlamenta ieciet, iet, parlaments iecēla Antonio Mūra, Itālijas eh, vecāko prokuroru, par savu pārstāvi un atlases paneļa. Galvenais uzdevums būs izstrādāt īsā, īso kandidātu sarakstu, kas varētu ar personām, kas varētu kandidēt uz galvenā prokurora amatu. Un, attiecīgi, tas arī izvērtēs at, kvalifikāciju kandidātu sarakstā ievienotajiem, iekļautajiem cilvēkiem. Uh, jau parādījušies vairāk jautājumu, kas attiecas uz eh, attiecīgiem noteikumiem šāda amata ieņemšana, nu, piemēram, attiecībā uz vecumu vai mandāta ilgumu. Bet tālāk došu vārdu komisijai, kas varēs tomēr pirms tam vēl vēlos eh, dot vārdu Tāranta kungam, kas ir mans līdzpriekšādātājs, vai jums, kas sakām šai kontekstā. Lūdzu, liels paldies un labrīt! Man šorīt ļoti grūts uzdevums priekšā jāizstāju Ingeborga Gaisla, kas, kā jūs zināt, ir mūsu komitejas priekšēdātāja, un viņu ļoti grūti aizstāt. Un viņas vārdā vēlos izteikt pāris piezīmes, tāpēc, un pēc tam, protams, turpināsim darbu un dosim vārdu komisijai. Mēs augstu vērtējam iespēju veikt šo viedokļu apmaiņu par progresu, kas gūts līdz šim, izveidojot Eiropas prokuratūru Un mēs tāpat arī vēlētos informēt, ka kontonlība komitejas kopējais darbs turpinās eh, pie ziņojuma, un tur lūksim komisiju pārskatīt budžetu un Eh, darbinieku plānošanas procesu attiecībā šo prokuratūru un piedāvāt mums savukārt šādas pārskatīšanas eh, rezultātu rakstiskā formā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka nesen esam dzirdējuši bāžas, ko paudušas atsevišķas dalību valstis attiecībā uz to, ka pašreizējie paredzētie resursi prokuratūras izveidei nav ir er, pietiekami, tie ir nereāli, nerealistiski. Un tas attiec arī uz uh, Um, visu veidu birojiem un asistentiem. Problēma ir problēmu pasliktina tālāk fakts, ka vēl divas dalībvalsts ir pievienojušās sadarbības mehānismam kopš uh, tā uzsākšanas Malta un Nīderlanda, un tas nozīmē, ka resursi vēl jo mazāk var nosekt visas vajadzības. Visa tā rezultātā komisija, mm, cerams, nonāks pie kodiem secinājumiem, ko mēs varēsim apspriest vēl kādā citā nākamā kopīgā sanāksmē pēc pāris nedēļām, ja, to, ja tas būs nepieciešams. Nu, lūk, tas viss no manas puses, tas šāds uzdevums man tika dots. Paldies, un tālāk došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvēji, pārstāvim Šonkas kungam. Viņš ir no DG Just. Lūdzu. Thank you, madam. Lās paldies priekšādātāji. Mēs šeit esam divi, šeit ir arī Hofmans kundze, un uh, mēs tad, var sakot, abi vēlētos izteikties. Labrīt visiem! Vēlētos, uzstājoties, pievērties tam, ko esam izdarījuši līdz šim, attiecībā uz personāla atlasi un diskusijām ar dalību valstīm. Un tad pēc tam Hosma, Hofmans kundze savukārt varēs runāt par papildu jautājumiem, budžetu, atrašanās vietu un tā tālāk. Kā jau jūs norādījāt priekšēdētā šorīt savos ievadvārdos, parlaments šai procesā mm, tika dažādos veidos iesaistīts, piedāvājot, piemēram, vadlīnijas savās rezolūcijās un ieceļot Mūras kungu personāla atlases e, komitejas, komitejā, un šī paneļa uzdevums ir tātad mm, izsagatavot kandidātu sarakstu uz prokuroru amatu. Uh, un izvērtēt attiecīgi šo kandidātu kvalifikācijas. Lai šo procesu veicinātu, ir, tiek veikts likumdošanas darbs padomē šobrīd pie priekšlikuma par, kom, par, pie, par komisijas priekšlikumu un gribētu jūs informēt, ka komisijas priekšlikums, kas tika sagatavots 30. jūlijā, jau ir saņēmis priekš, pr, piekrišanu operatīvo noteikumu jomā no padomas. Uh, tieši tā, kā tas tika ierosināts e, no komisijas puses. Komisija savukārt pieņēma otru priekšlikumu 31. jūlijā, tātad pāris nedēļas pēc pirmā, par vēl vienu padomus īstenošanas lēmumu, lai ieceltu šīs e, personāla atlases paneļa locekļus. Šai sarakstā ir 12 personas, tostarp arī pārstāvs, ko jūs izvirzījāt no Eiropas parlamenta puses Antonio Mūra. Un mēs ceram, ka padome pieņems šo padomas īstenošanas lēmumu ja vienkārši padomus lēmumu pavisam drīz vēl septembra laikā, tā lai šis panels varētu sākt darbu. Un cerams, Tas varēs notikt jau novembrī. Protams, ka regulā noteikts, ka šajā pan, šim panelim jāsas, jāsagatavo saraksts ar piemērotiem kandidātiem uz prokuroru amatu, un tam jāpiedāvā arī pamatots atzinums par šiem kandidātiem, viņu kvalifikāciju un atbilstību Eiropas prokuroru amatam. Ta, nu, līdz ar to, protams, ir jāizsludina arī vakance. Mm, uz šo galvenā prokurora vietu vakances teksts, aprakstošais teksts šobrīd ir finalizēts, parlaments un padoma, kas būs ieceļošā iestādē šim prokuroram to skata. Un pārskatītā versija pavisam nesen jau nonāca pie padomas un parlamenta. Domājam, ka šis vakances paziņojums tiks publicēts pavisam drīz oficiālajā žurnālā vēstnesī, vēl septembrī, jo, protams, ka laiks iet uz priekšu un Eiropas galvenais prokurors nu pat ir jāieceļ un tas jāizdara līdz nākamā gada martam. Tas savukārt nozīmē, ka tas jāizdara vēl, jāizdara vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, pirms tas dodas vēlēšanu pārtraukumā. Tālāk mēs strādājam arī pie, ar dalību valstīm pie komis, komisijas ekspertu grupas ietvaros un arī tā. Tautas partijas un arī parlamenta ekspertu grupas ietvaros, um, identificējot tālākas uh, darba uzdevumu kopumu prokuroriem, kas līdzdarbosies prokuratūrā. Tur tiek aprakstīta kvalifikācija prasības, e, ko mēs vēlētos e, redzēt cilvēkos, e, ko dalībvalsts izvirzīs prokuroru amatiem. Un, protams, gan dalībvalstīm, kā jūs zināt, būs jāiesūta trīs vārdi, trīs kandidāti, lai tad atlases panelis varētu attiecīgi izvēlēties eh, un šos cilvēkus pēc tam, kad būs eh, izvēlēts galvenais prokurors. Vēl par darbiniekiem runājot, mēs šos atlases procedūru um, pagaidu izpildu direktoram arī turpinām vēl pāris vārdos par ekspertu grupu un IT platformu. Jūs varbūt zināsiet, ka komisija ir tā, kas ir atbildīga par eh, prokuratūras eh, darb, darbības izveidu līdz pilnas kapacitātes nodrošināšanai, un lai šo procesu 20. panta ietvaros, prokuratūras regulas ietvaros īstenot, esam izveidojuši ekspertu grupu. Tas savukārt šajā grupā līdzdarbojas pārstāvi no mm, dalību valstīm, eh, no 22. Malta Nīderlanda pievienosies ar saviem pārstāvjiem, kā jūs zināt, tā to nu, pat, nu, pat izdarīja. Ir notikušas trīs sanāksmes šajā ekspertu grupā, ceturtā paredzēta nākamnedēļ grupā apspriežam īstenošanas jautājumus. Nākamā nedēļa pievērsīsimies īstenošanas mēriem, ko īsteno dalību valsts pat pašas, lai šo prokuratūru, Eiropas prokuratūru iestrādāt savā tiesiskajā kārtībā, un mēs savukārt uzraudzīsim šo procesu visa nāk, turpmāko divu gadu laikā, tā lai ik viena dalībvalsts vienlaicīgi nonāk pie vienā līdzīgas gatavības pakāpes. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus, esam izveidojuši IT platformu. Tur dalībvalsts var apmainīties ar praktiska veida informāciju, uzdot juridiski raksturu jautājumus vienu otrai, un mēs arī piedāvājam zināmas vadlīnijas, izmantojot šo IT platformu. Tātad, lūk, tāda interaktīva platforma, kas ļauj veicināt diskusijas un ļauj visām pusēm līdzdarboties īstenošanas procesā. Tālāk priekšsādātāji došu vārdu Hofmanas kundzei, un viņa parunās tad par pārējiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Piltā, paldies priekšsādātāji! Vēlos mm, piemetināt vēl pāris lietas tam, ko teica nu pat mans kolēģis kas attiec uz dalību valstu atbalstīšanu un diskusijām ar tām par šīs regulas un sistēmas nianšu iekļaušana savā tiesiskajā sistēmā viens svarīgs elements ir tās augtā PIF direktīva. Par to sarunas gāja gan Liba komitejā, gan eh, padomē, gan Liba komitejā, un Tur tik, tā savukārt uzliek par pienāku dalību valstīm tra, tiesību aktos transponēt šīs normas līdz nākamā gada jūlijam. Tātad termiņš ļoti īss. PIF direktīvas mērķis ir salāgot uh, atšķirības, kas attiecas uz ES budžeta niansēm attiecībā uz sodiem kriminālu kodeksos dalību valstīs. Un līdz ar to tas ir ļoti būtisks elements tālākā darbā, lai varētu darboties ar Eiropas prokuratūru, jo tur tiek definētas arī zināmas kompetences attiecībā uz nākamo pro, gaidām izveidojamo prokuratūru. Šai kontekstā komisija oktobra beigās plāno ekspertu tikšanos kopā ar dalību valstīm, lai veiktu tādu kā inventarizāciju par pašreiz notiekošo ar direktīvas transponēšanu tiesību aktīs dalību valstīs. Un, kā jau teicu, šis termiņš tiešām nav īpaši garš, tāpēc vēlamies diskusijas veicināt un atbalstīt dalību valsts šais teicienos, eh, centienos. Tālāk nonāku pie punkta, ko, eh, so, ko savukārt pieminēja godātais deputāts Tanants, respektīvi prokuratūras budžets. Jūs labi zināt, ka ES budžeta projekts 2019. gadam tika apstiprināts eh, komisijā maijā Priekšlikumā šobrīd paredzēts 4,9 miljoni eiro prokuratūrai, lai finansētu pārsvarā tieši darbinieku darbā pieņemšanu. 19. gadā tas attiec gan uz galveno prokuroru, gan ar Eiropas prokuroriem, un būtiski šīs summas daļa, ja 1,9 miljoni, paredzēti arī um, lietu pārvaldes sistēmas izstrādē, kas būs svarīgs instruments šai Eiropas prokuratūrai efektīvi darboties. Jūs, Tērāna kungs, minējāt faktu, ka nu pat valstu grupai pievienojusies arī Nīderlanda un Malta. Un, protams, ka komisija par to ārkārtīgi priecājas. Šobrīd līdz ar to 22 dalībvalstis līdzdarbojas šajā sadarbības mehānismā, un mēs izvērtējam šobrīd sekas, ko šādu divu jaunu dalībvalstu pievienošanās mehānismam varētu nozīmēt budžetam. Mēs, protams, ņemam vērā jūsu paziņojumu ka, par to, ka Libe un Kot nosūtīs kopīgu vēstuli komisijai un par budžetu un darbinieku plānošanas jautājumiem mēs pilnīgi noteikti ņemsim vērā jūsu rekomendācijas un prasības. Tālāk pievērtīšos vēl vienam ļoti svarīgam jautājumam, respektīvi mītnes vieta šai struktūrai. Šeit notiek sagatavošanās darbi, tos īstenojumu kopā ar mm, Luksemburgas varas iestādēm, lai pārliecinātos, ka prokuratūrai patiešām ir atbilstīga mītnes vieta, tā varētu no pašiem savas darbības sākumiem atbilstīgi darboties, un jāsaka, progress ir mm, būtisks šai kontekstā. Varbūt jūs jau zināt, ka Luksemburgas varas iestādes ir piedāvājuši prokuratūrai bezmaksas, be, bezmaksas ēku, kas ir pietuvināta Eiropas kopienu tiesai. Tā ir ēka, ko, ko ar nosaukumu Tornis B. Šobrīd tehniskā līmenī ir izcinās diskusijas. Uh, un eh, tiek izvērtētas funkcionālās vajadzības prokuratūrai un tiek domāts par to, kā šo ēku pielāgot, kā to Luksemburgas varas iestādes varētu darīt, lai pielāgotu tad visam šīm eh, tehniskajām vajadzībām. Diskusijas turpinās. Un visbeidzot, vēlos arī minēt to esmu politikas direktora attiecībā uz Olafu, un mēs, protams, zinām, ka izveidojot prokuratūru notiks cieša sadarbība ar Olafu. Un šī sadarbība tiek noteikta ar attiecīgajā prokuratūras regulā. Komisija ir iz, izvirzījusi izstrādāja mājā priekšlikumu grozīt Olafa regulu, lai Olaf arī būtu tā teikt piemērots eh, sadarbības īstenošanai ar Eiropas prokuratūru, Un šī priekšlikuma galvenais virzītājs spēks ir vēlme iekļaut Olaf regulu attiecīgos noteikumus, kas ļautu nodrošināt uh, prokuratūras un Olaf sadarbību. Un komisija ir likus priekš arī eh, vēl pāris tādas niansētas izmaiņas operatīvajos rīkos, kas ir Olaf rīcībā, lai tie arī kļūtu iekļaujoši un izmeklēšana būtu efektīvāka un liederīgāk. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties ar parlamentu darbā pie šī priekšlikuma, kā jau mans kolēģis norādīja, laiks iet uz priekšu strauji. Un mēs būtu ārkārtīgi priecīgi, respektīvi komisija būtu priecīga, tas būtu tā ideāli, ja līdzlemēs padom, līdzlemē padomēju un parlamentam izdotos nonākt pie vienošanās vēl līdz šī sasaukuma beigām. Bet, protams, ka jā, arī tiek spērti kaut kādi, nu, netik plaši soļi, bet tie ir tādi pamatīgi, ar to, par to mēs arī priecāsimies. Liels paldies! Pirms tālāk dodu vārdu deputātiem, lai tie uzdotu jautājumus un izteikt savus pārdomus, gribu pirmam kārtām arī pat uzdot kādu jautājumu par finansēm un darbiniekiem. Budžets, kas paredzēts prokuratūrai, un vai tas būs pietiekams? Kā komisija rīkojās, lai nāktu klajā ar pašreizējo novērtēju? Kā komisija uh, var šīs projekcijas izmantot, ņemot vērā, ka ir mainījies provizorisko dalību valstu skaits, kas līdzdarbojas mehānismā. Par darbinieku darbā pieņemšanu saskaņā ar 20. pantu regulā, ar ko tiek nodibināta Eiropas prokuratora komisija, var pēc konsultēšanās ar padomu iecelt uh, Eh, komisijas ierādni, kas var darboties kā pagaidu administratīvais direktors šai struktūrā un īstenot attiecīgi pienākumus, kas pēc tam tiks nodot administratīvajam direktoram. Vai komisija izmanto šo iespēju? Un šādā gadījumā vai šāda veida pagaidu administratīvais direktors jau kā kandidatu ir, ir tā teikt, saņēmis kandidatūru sarakstu, kas attiec uz galveno prokuroru, kāds ir paredzētais laika grafiks, lai nodrošinātu atbilstību 14. pantam ir tīpaša vai, vai ja konkrētāk, vai komisija ir sākusi sagatavošanos un gatavo priekšlikumu attiecībā uz šo atlases paneli. Prokuratūras darba organizācija saskaņā ar 21. pantu regulā. Darba organizēšana prokuratūrā nosaka iekšējie noteikumi un procedūras. Reglaments Eiropas uh, priekšlikums par šo reglamentu būtu jāpieņem attiecīgi kolēģijām. Tomēr galvenais prokurators um, taču nesāk šo noteikumu izstrādi no nulles, un vai komisija ir līdz ar to sagatavojusi jau tādu uzmetumu šādam reglamentam, un ja tā, tad vai dalība valstis ir bijušas iesaistītas šai darbā? un kā par to tālāk gatavoties informēt Eiropas parlamentu. Nu, lūk, tādi jautājumi no manas puses. Tagad došu vārdu Grīsbekas kundzei no Lība komitejas, bet gribu kolēģi atgādināt, ka Lība komitejā mums ir tāds uh, ieradums, ka visi runā neilgāk par divām minūtēm. Merci, madame. Paldies, priekšādātāji. Es uh, izteikšos īsāk. Protams, eh, tāpat kā kolēģi, es eh, priecājos par to, ka šis eh, dosie virzās uz priekšu. Eiropas Savienība jau vairākus gadus bija nolēmusi tādu pieņemt. Es esmu sazinājusies arī ar Juriju komiteju un komisijas pārstāvis teiktais mani patiešām iepriecināja. Lielas paldies par to. Man būs pavisam tieši jautājumi. Manā politiskajā grupā Parlamentā daudzi deputāti ir jautājuši, kā varētu paplašināt um, šīs kompetences, lai varētu cīnīties arī pret organizēto noziedzību un terorismu. Ceļu kartē, ko prezentēja komisijas priekšādātājs Junkers, eh, tika runāts par to, ka varētu iespējams paplašināt EPO lomu, lai tas varētu cīnīties arī pret terorismu. Uh, Tas e, ir viens no svarīgākajiem tematiem, kas sabiedrību uzbra, uztrauc visās dalībvalstīs. E, protams, ka nākamnedēļ būs e, šī uzruna par savienības stāvokli, bet es gribētu izmantot šo iespēju, lai arī jums uzdotu šo jautājumu, jo galu galā par šiem punktiem mēs runājām jau pagājuši gadu. Paldies! Tagad došu vārdu Klīnca kungam. Paldies, priekšādātāji! Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka <clears throat> divi bērni man ir līdzi tagad Briselē un arī četri mazbērni um, atbraukuši, lai paskatītos, kā tad es šeit strādāju Eiropas parlamentā. Tagad izteikšos vāciski, uzlieciet austiņas. Uh, Šīs dienas priekšmets ir ārkārtīgi svarīgs, jo īpaši tāpēc, ka es eh, domāju par mūsu pilsoņiem. Vēlēšana apgabalos mēs eh, par to bieži runājam. Mēs eh, saprotam, ka šie noziegumi attiecas ne tikai uz nodokļiem, bet arī uz to saucamo virtuālo valūtu, bitkoiniem un citu. Uh, diskusijas, kādas mums ir bijušas, strādājot pie nākamā vidustermiņa finanšu plāna, norāda, ka mums patiešām ir būtisks ik viens eiro, ko mēs vēlamies izmantot mūsu pienākumu veikšanai. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai finanšu krāpšana samazinātos. Es apsveicu to, kam tiek izveidots uh, EPO birojas. Es ceru, ka mēs varēsim panākt progresu šajā jomā. Man patiešām žēl, ka ne visas dalībvalstis piedalās EPO. Ja visas dalībvalstis būtu pieņēmušas šo lēmumu, mums eh, būtu iespēja stiprināt eh, sadarbību starp eh, Olaf un EPO. Tas noteikti atvieglotu abu šo iestāžu darbību. Pašlaik mums ir um, jādomā par to, kā šīs uh, kompetences nākotnē tiks nošķirtas. Olaf mm, apzīmē savu uh, darbību kā mm, administratīvus pārkāpumus, bet uh, EPO visticamāk liksies, ka šie administratīvie pārkāpumi jau ir krimināli noziegumi. Tieši tāpēc mums vajadzētu jo īpaši padomāt par šo kompetenci nodalījumu. Es Uzskatu, ka ja mēs rīkosimies mētiecīgi, tad arī panāksim progresu. Pilnīgi noteikti, ka EPO ir sasniegums. Um, jā, iespējams, ka pilsoņi bieži vien uzdod jautājums, kāpēc mēs veidojam arvien jaunas iestādes. Kritika par Eiropas Savienību ir pieaugusi pēdējos gados. Mēs to zinām un noteikti arī nākamgad mēs ar to saskarsimies, jo tas būs vēlēšanu gads. Mums pilsoņiem vajadzētu skaidri parādīt, ka EPO strādā viņu interesēs un ka tas nav vēl viens Briseles birokrātijas auglis. Paldies, Klinca kungs. Te ir Kabras kungs. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies par sniegto informāciju. Es biju sagatavojis piecus jautājumus, taču trīs jautājumi jau ir gandrīz atrisināti, tāpēc eh, uzdošu tikai divus. Ņemot vērā iespējamo saikni starp eh, izpildvaru un prokuratūru dažās valstīs, kā dalība valstis eh, nodrošinās to, ka uz EPO nozīmētie prokurori būs neatkarīgi savos divos amatos. Otrakārt, kādi ir galvenie izaicinājumi EPO, ņemot vērā tās dalībvalstis, kas EPO nepiedalās. Mans kolēģis arī to pieminēja. Lūk, divi īsi konkrēti jautājumi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs eh, Lopes Agilārs. Paldies! Jā, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Īstenībā Tas ir viens no nedaudzajiem šī mandāta sasniegumiem, par ko var priecāties gan uh, komisija, gan Eiropas parlaments. Protams, ir jāuzsver, ka svarīgākā loma šeit uh, nepieder Eiropas parlamentam, jo te nav runa par parasto likumdošanas procedūru, bet uh, mēs tomēr esam piedalījušies darbā, kas ļāva beidzot sagatavot um, EPO darbības pamatus. Mēs esam ilgi par to diskutējuši, bet nu ir pienācis laiks izvērtēt šo stratēģiju, domāt, kā varētu to beidzot īstenot. Šajā saistībā vēlējos norādīt, ka ir vajadzīga sadarbība starp Eiropas struktūrām, tātad pašu EPO un dalību valstīm, kurām ir jāveic deleģēšanas funkcijas. Protams, ir jānosaka arī konkrēti mērķi un prioritātes. Mums ir jāskatās, kāpēc tieši EPO ir izveidots, un proti EPO funkcija ir cīnīties pret krāpšanu finanšu jomā, pret krāpšanu nodokļos un jo īpaši mums ir jādomā par Eiropas Savienības budžetu. Es uh, biju referents par uh, direktīvu finanšu interešu aizsardzībai, un uh, īstenībā šī direktīva bija ārkārtīgi būtiskā, lai varētu izveidot Eiropas prokuratūru. Es vēlētos uzzināt eh, vairāk, eh, kā tiks eh, organizēta EPO darbība, tā lai nodrošinātu efektīvu sadarbību ar dalību valstīm krāpšanas lietu izmeklēšanā. Tātad te ir runa par krāpniecību ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Šeit ir runa par milzīgām summām. Mēs esam runājuši arī par PVN krāpniecību. Mēs redzam, ka katru gadu šī krāpšana Eiropas Savienībai izmaksā 50 miljārdus eiro. Mums vajadzētu nodrošināt progresu cīņā pret uh, ekonomisko un finansiālo noziedzību, un mums vajadzētu nodrošināt to, lai Eiropas Savienība un dalībvalstis šeit ieguldītu vairāk pūliņu. Vēlētos šo elementu arī iekļaut pašreizējā stratēģijā. Es gribētu zināt, kā jūs esat nolēmuši rīkoties nākotnē. Lielas paldies! Pēdējais runātājs - Kiničī kundze. Protams, mēs respektējam šos lībe noteikumus runāt uh, tikai divas minūtes. Konta komitejā mēs esam ļoti liberāli, mēs varam runāt, cik mēs gribam, bet mums ir jāuzklausa arī komisijas atbilde. Lielas paldies! Es uh, vēlētos uh, pateikties Šrods kundzei un Hofman kungam par informāciju, ko viņi mums sniedza. Lielas paldies arī par sniegto aktuālāko informāciju ceļā uz uh, Eiropas prokuroru biroju izveidi. Es ar ļoti lielu interesi iepazinos ar kontu komitejas vēstuli. Es uh, domāju, ka ir vajadzīgi pietiekami resursi, un šeit es domāju gan budžetu, gan arī personālu. Ir jānodrošina, lai mēs varētu konsekventi aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses. Šeit nevajadzētu iesaistīt tikai Olaf, bet arī Eiropol un citas institūcijas, kas cīnās pret krāpšanu. Gribētu zināt, vai tiks izveidoti kādi īpaši mehānismi, vai tiks atvēlēti papildu cilvēku resursi lai nodrošinātu saikni ar Eiropolu. Un tāpat ir jāatcerās arī, ka ir pievienojušās divas jaunas valstis. Protams, ka šis viss process izriet no pastiprinātās sadarbības, kas tika ierosināta, bet attiecībā uz Olaf es gribētu jautāt, ar kādiem līdzekļiem Olaf varētu atvieglot EPO darbu. Galu galā šeit ir runa par to, ka vajadzēs aptvert uh, teritorijas, kas sākumā nebija iekļautas uh, EPO kompetencē. Labi, tagad uh, došu vārdu komisijai, lai tā sniegtu atbildes uz galvenajiem jautājumiem, un uz pārējiem jautājumiem varbūt jūs varētu sniegt atbildes rakstveidā. Paldies priekšādātāji! Paldies arī par uzdotajiem jautājumiem! Es atbildēšu uz dažiem no tiem šiem, un pēc tam Pēters un mani kolēģi papildinās eh, manu atbildi. Un, protams, jums ir jautājumi rakstveidā, tad eh, komisija uz tiem atbildēs. Atgriezīšos pie punkta, kas jūs uztrauc - resursi EPO birojām, gan budžets, gan arī personāls. Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu 2019. gada budžetam, un pašlaik tas ir sarunu fāzē. Mēs apspriežamies ar budžeta iestādēm, gan ar parlamentu, gan ar padomi. Un, protams, Eiropas komisija iestājas par šo iniciatīvu, jo tā ir prior prioritārā iniciatīva komisijai, un tāpēc tā mēģinās darīt visu, lai EPO varētu atbilstoši strādāt, lai tam būtu visi finanšu resursi. Uh, Mums ir jāskatās, kādi būs sarunu rezultāti, bet, kā jau es norādīju, komisija apsvērs arī to, ka ir pievienojusies Malta un Nīderlande. Jūs eh, pieminējāt šo pagaidu administratīvo direktīvu, direktoru. Šīs amats um, ir gandrīz apstiprināts, un es domāju, ka pavisam drīz mēs uzzināsim arī, kas ieņem šo amatu. Kā jau es minēju, komisija ir gandrīz pabeigusi procedūru. Vēl viens punkts, ko gribēju pieminēt. Tarāna kungs norādīja, ka Pagaidiet, Tas bija arī Kabras eh, kungs, kurš eh, uzdevā jautājumu par eh, deliģētajiem prokuroriem, kā viņi varēs nodrošināt savu neatkarību. Es domāju, ka EPO regulā noteikumi ir ļoti skaidri. Deleģētajiem mm, prokuroriem strādājot EPO vārdā ir jābūt neatkarīgiem, un tie atrodas EPO e pārvaldībā. Mēs jau esam apspriedušies ar dalībvalstīm, kā varētu nodrošināt šo procedūru un kā tas viss darbosies ar šiem deleģētiem prokuroriem. Mm, darba grupas dalībvalstīs risina visus šos jūs uzdodos jautājumus. Kiničī kundze pieminēja Eiropolu un citas aģentūras, un tas, protams, arī ir ļoti izaicinājums nākotnē. Mums ir uh, vairāk spēlētāji, Eiropols, Eirojust un tā tālāk, mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs eh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu sadarbības starp aģentūrām. Vēlējos jau norādīt, kā mūsu jaunais ģenerāldirektors Savils Itela tiksies ar um, Eiropola direktoru septembrī, un tas tiks darīts, lai turpinātu šo labo sadarbību starp abām iestādēm. Jā, Klīnce kungs, pilnībā jums piekrītu. Patiešām žēl, ka ne visas dalībvalstis ir pievienojušās, un komisija strādā pie tā, lai EPO pievienotos arī pārējās dalībvalstis. Protams, ir diezgan sarežģīti nodalīt eh, kompetences starp iestādēm, bet es eh, domāju, ka komisija savā priekšlikumā uh, jau ir paredzējusi grozījumus Olaf regulā, kas ļautu nodrošināt uh, labu sadarbību starp abām iestādēm. Protams, ka abām iestādēm nāksies sadarboties. Olaf labprāt sadarbosies ar EPO, lai nodrošinātu, ka EPO veiksmīgi darbojas. Tas eh, mums ļaus eh, daudz labāk cīnīties pret eh, krāpniecību visā Eiropas Savienībā. Tas ir mūsu mērķis un kopā darīsim visu, lai to sasniegtu. Pēter? Paldies, Margarēt! Es neesmu Šrēders kundze. Esmu Pēters Trunkā, un es, protams, nevaru izlikties par viņu. Viņa ir tik gudra un tik skaista bet es gribētu papildināt mazliet Margarētas teikto. Vispirms, eh, kā varētu nodrošināt deleģēto prokuroru neatkarību? Ir ieviests ļoti strikts ietvers, kas ir noteikts EPO regulā, un tur ir atrunāts deleģēto prokuroru status. Pat ja viņi darbojas divos amatos, viņiem ir jābūt neatkarīgiem. Tā ir ļoti svarīga prasība. Tāpat arī ir procedurālas un status garantijas, kas ir jau paredzētas tekstā. Protams, deleģētiem pro prokuroram var atņemt lietu, ja parādās aizdomas par interešu konfliktu, un lietu pat var skatīt eh, centrālā līmenī izņēmuma situācijās. Tāpat arī personāla nolikumā būs paredzētas dažādas garantijas attiecībā uz apmaksas kārtību un tā tālāk mēs nodrošināsim, ka strādājot pie Eiropas lietām, cilvēki saglabā savu neatkarību, pat ja šajā laikā viņi vēl ar vien ir dalībvalsts amatā. Tātad visos dokumentos ir paredzētas šīs garantijas. Mēs nu, noteiksim to, ka sas, saiknes starp izpildvaru un prokuratūru dažās dalībvalstīs neietekmēs šo prokuroru neatkarību. Lopes Agilāri jautājums par to, kā mēs nodrošināsim efektīvu sadarbību ar dalību valstīm. Jā, šeit uz eh, kārts ir likts daudz kas. Mēs iesaistām dalību valstis jau no pašas sākuma praktiskajā īstenošanā. Mēs ļoti bieži sazināmies ar dalībvalstīm, lai saprastu, kas īsti ir jādara. Mēs sekojam līdz īstenošanai gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Mēs arī nodrošināsim, lai dalībvalstis mm, Uh, ieguldītu pietiekami daudz resursu un finanšu šajā darbā. Tāpat arī mēs uh, cerēsim, ka pavisam drīz tiks uh, deleģēti šie Eiropas prokurori. Pēdējais jautājums Grīsbekas kundzei es atbildēšu franciski. Es priecājos, ka arī jūs redzat progresu Eiropas prokurora biroja izveidē un ka jūs vēlaties, lai EPO varētu cīnīties arī pret terorismu. Protams, dažās dalībvalstīs, tā skatā arī jūsējā, tā ir ļoti liela prioritāte. Komisija mm, nāca klajā ar paziņojumu, par kuru tika stāstīts jau Junkera uzrunā, un šīs paziņojums tiks publiskots nākamnedēļ. Mēs tur norādīsim uz sistēmas trūkumiem, uh, cīnoties pret pārobežu terorismu dalību valstīs. Mēs eh, pievērsīsim uzmanību īpašiem jautājumiem, kur EPO birojas varētu kaut ko dot. Tātad mēs šajā paziņojumā runāsim par to, kāpēc EPO būtu labs risinājums cīņā pret pārobežu terorismu. Vēl eh, sadarbība ar valstīm, kas eh, nav EPO dalībvalstis. Jā, sešas dalībvalstis vēl ar viena nav EPO, cerams, ka drīz tās būs tikai piecas, un ar šīm dalībvalstīm nāksies sadarboties. Mums ir sadarbības mehānisms gana uh, izsmācināts un detalizēts mehānisms, kas uh, ļauj mums iesaistīt arī Eirojust un uh, Olaf. Tas eh, nozīmē, ka šie mehānismi, kas nav EPO ietveros, var tikt izmantoti šo dalībvalstu iesaistēji. Protams, ka šīm dalībvalstīm arī ir jānodrošina tāda patiesa sadarbība ir eh, jāiesaistās arī prokuratūras eh, darbā. Piemēram, arestu orderis ir jāatzīst, ja gadījumā šādu arestu orderi izdod EPO. Un tāpat arī ir jāiesaista tiesneši un citi atbildīgie. Mēs cerām, ka visām drīz mums tiks izveidots tiesiskais ietvers sadarbībai ar šīm dalībvalstīm. Dažas dalībvalstis vēlas iet mazliet tālāk, mums būs jāskatās, kā šo sadarbību varētu labāk nodrošināt, bet arī pašā IPO regulā varbūt vajadzēs iekļaut atsauces. Paldies! Tagad eh, došu vārdu Vimeru kungam no padomas prezidentūras. Vai jūs eh, vēlties izteikties? Kāds pāris minūtes var jums atvēlēt? Yes, thank you, madam, uh, president. Jā, paldies, priekšsarētais kundze. Labrīt visiem! Sniegšu pavisam īsu pārskatu par šiem diviem tematiem, kas šobrīd tiek apspriest padomē. Pirmkārt ir izsludināta vakance Eiropas virsprokuroram un strādājam pie tā, lai tiktu iecelts darbā Eiropas virsprokurors kandidātam ir jāspēj strādāt šajā amatā septiņus gadus pirms sasniegt pensionēšanās vecumu, kas nozīmē pēdējo dienu tajā mēnesī, kad šī persona sasniegtu 70 gadu vecumu. Un tad tas kļūtu par saistošu lēmumā, ar kur tiek iecelts Eiropas virsprokurors. Kopīgais paziņojums no iestādēm ir nepieciešams, jo tas ir saistīts ar komisijas pieņemšanu šai, šim vakances e, paziņojumam, lai varētu atļaut strādāt virs 66 gadu vecumam. Tas ir arī nepieciešams, e, lai virsprokurors būtu neatkarīgs. Un otrs temats, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir atlases panelis. Vasaras pārtraukuma laikā, vai drīzāk pirms tā, mēs saņēmām priekšlikumu no komisijas. Un, ja viss ir kā plānots, tad korepērā to skatīs 12. septembrī, tātad nākamnedēļ. Un tad, kad padomu to pieņems, tad jau oktobrī šo paneli varēs izveidot. Tas arī viss no padomas puses. Paldies! Jā, paldies! Vēlos jums apliecināt, ka šo debašu tālākā rīcība tiks apspriesta koordinātoru sanāksmē šo, pēcpiz, šo pēcpusdienu un t, kā kontrakstarētāji, kas teica kundze, to ir ierosinājusi, iespējams, taps kopīgi abu komiteju vēstu. Paldies, un tagad. Ejam pie nākamā darba kārtības punkta. Godātie kolēģi, kā jūs noteikti zināt, 13. jūnijā komisija pieņēma priekšlikumu regulēju, ar kur tiek izveidots. Eh, tiek izveidot dažādi fondi attiecībā uz migrāciju un patvērumu, attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu 21. un 27. gadam. Pirmdien mēs uzklausījām uh, Eh, iekšējā drošības fonda jautājumā komisiju, un šodien mēs koncentrēsimies uz eh, patvērumu un migrācijas fondu, kā arī integrēto robežu pārvaldības fondu, eh, kur Libe komitejai ir kompetence. Protams, papildus ap, atzinumam par fondu muitas kontrolas instrumentam, Taņa Fajona ir atbildīga par robežu pārvaldības un vīzu fondu, Mirjam Dalī patvēru migrācijas fonds, Jorens Leners muitas kontrols e, instrumentu fondu ir e, atbildīgie Lībe referenti. Francesco Gastelo Meskiris e, pārstāv Digi Home un Digi Taxud pārstāvs arī sniegs mums uh, ieskatu attiecībā uz jaunajiem instrumentiem, kurus ir ierosinājuši, ierosinājusi komisija. Gastelo kungs, lūdzu vārds jums eh, uz nevairāk kā eh, desmit minūtēm, lai eh, informētu mums par šiem fondiem. Jā, paldies priekšsēdētāji, izteikšos tiešām īsi, jo zinu, ka laika ir maz, esmu gatavs, protams, atbildēt uz jautājumiem. Uh, Tātad prezentācija. Tā, tātad mēs esam mācījušies no iepriekšējās pieredzes, no pašreizējiem fondiem un no pagātnē veidotajiem fondiem. Tad mēs attiecībā uz darbības jomu darām pareizās lietas bet esam arī šur tur kļūdījušies piemēram, nepietiekama elastība, nepietiekama koordinēšana ar citiem instrumentiem, vajadzīga ir vairāk, eh, lielāka vienkāršošana un panākt to, lai tas būtu labi saprotams dalību valstīm. Man jums ir arī viens piemērs. Vislielākais trūkums ir elastības trūkums. Mēs, protams, piešķīrām finansējumu balstoties uz eh, skaitļiem, kas bija 2010. un 2012. gadam. Tas bija 14. gada periodam. Bet eh, tad, kad krīze eh, bija tā, kuras laikā tika saņemta skaitļi, tad pēc tam migrācijas augstākajā punktā 15. un 16. gadā finansējumu saņēma nepareizās valstis, balstoties uz datiem no 2010. līdz 2012. gadam, bet neatspoguļoja situāciju uz 15 un 16 gadu. Un tad, kad dalība valstis saņem piešķirtos līdzekļus, viņi nekavēties to sadala pa prioritātēm pirmajā periodu gadā. Tas nozīmē, ka tad, kad rodas jauna prioritāte un situācija mainās, uh, Nav vairs iespējams eh, pārdalīt šo finansējumu. Ejam tālāk. Migrācijai paredzēto līdzekļu sadalījums. Patvērumu migrācijas fonds. 10,4 miljārdi eiro ir finansējuma apjoms Ar to tiek eh, šobrīd eh, pieejamā finansējuma trīskāršošana principā. Robežu pārvaldības instrumentam ir 8 miljārdi eiro, divi ar pusreiz eh, pieaug pieejamie līdzekļi. Jūs redzēsiet arī finansējums aģentūrām, kāds ir patvērumu migrācijas aģentūrai. 865 miljoni, un aģentūras, kas atbildīgas par robežām, kā Frontex, piemēram. Un to mēs apspriedīsim tad, kad komisija nāks eh, klājā ar jauno priekšlikumu, tur būs runa par 12 miljardiem eiro. Nākamais slaids - konkrētie mērķi. Līdzīgi kā pagātnē, mēs koncentrējamies uz šiem trim galvenajiem jautājumiem - lai pārliecinātos, ka mēs e, nonākam pie kopīgas vienotas patvēru migrācijas sistēmas, stiprinam šo sistēmu, atbalstam e, legālu migrāciju, pārvietošanu, jebko, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, kā tiktu stiprināts un garantēts legālās migrācijas iespējas. Un, protams, cīnāmies ar neregulāro migrāciju. Uh, Atpakaļ atgriešana ciešā sadarbībā ar trešajām valstīm. Nākamais slaids. Tad kā tas tiks paveikts? Īstenosim ļoti konkrētas e, lietas, piešķirsim e, e, maksājumus, lai nodrošinātu un veicinātu pārvietošanu. Sniegsim arī atbalstu brīvprātīga un arī piespiedu atpakaļ atgriešanai tā skaitā veicot apmācību un uzraudzo, uzraugot eh, pamatiesību ievērošanu. Uzlabosim arī patvērumu pieteikumu pa apstrādi. Vēl svarīgs aspekts. Un šeit nav parastais teksts no komisijas, ka ir jā, jā, labāk jākoordinē darbs, bet eh, vēlos sacīt, ka mums ir jānodrošina, ka migrācija, integrācija ir iekļauts visos instrumentos, eh, kam ir lielāka finanšu ietekme. Integrēšanās un migrācija ir e, ļoti svarīgs aspekts e, arī struktūra fondos, tā skaitā sociālajā fondā. Un, un, e, visos šais instrumentos ir svarīgos komponents saistībā ar robežām un migrāciju. Un tur nauda ir īpaši paredzēta šim mērķim. Un, protams, ka mm, pilnīgi viss eh, iespējas eh, un vajadzības netiks aptvērts, bet ir svarīgi, ka neskaroties uz to, ka esam mm, ievērojami palielinājuši pieejamo finansējumu ārējos instrumentos patvērumam migrācijai. Šis patvēruma migrācijas fonds ietvers arī pietiekam daudz normu, kas nodrošinās, eh, lai jebkurus pasākums, kurus var veikt iekšienā, var veikt arī ārienē, respektīvi trešajās valstīs. Tas nozīmē, ka ja attiecīgi instrumenti nebūs pietiekami, lai īstenotu nepieciešamos pasākums trešajās valstīs, mēs to varēsim darīt arī ārpus Eiropas Savienības. Ejam tālāk. Nākamais slaids. Vienu jautājumu, ko bieži dzirdējam no interesētām pusēm Tā, ja, ka, ja tiešām tiek nodrošināts tas, ka integrācija veids ESF, bet arī patvērumu migrācijas fonds koncentrēsies uz integrēšanu, kā tad nošķir šīs e, divu fondu darbības? Un to būs vadošajiem iestādēm dalībvalstīs grūti darīt. Mēs ļoti daudz esam domājuši par šo jautājumu, un nodalījums e, balstīsies uz īstenoto darbību saturu un laiku. Tātad patvērumu migrācijas fonds aptvērs sākotnējās integrācijas pasākumus. Tātad tos pasākumus, kas ir nepieciešami pašā sākumā, lai bēgļi un, un ģimenes apvienošanas eh, dalībnieki arī varētu, piemēram, pirmajos sešos mēnešos eh, integrēties piemēram, valodas eh, pamata apmācība, orientēšanās apmācība. To nodrošinās šis fonds. Savukārt, pasākumi, kas saistīti ar piekļuvi darba tirgumu, to atbalstīs no Eiropas sociālā fonda. Tāds būtu sadalījums. Bet mums ir nepieciešama arī eh, neliela pārklāšanās, jo dažkārt eh, dalība valsts var neizmantot sociālo fondu migrācijas prioritātei, jo viņiem ir eh, citas prioritātes nacionāla līmenī. Šādā gadījumā eh, šim fondam ir jābūt iespējai darboties plašāk, jo savādāk dažas cilvēku kategorijas paliks neaptvērtas konkrētajā dalību valstī. Mēs eh, fondā arī centāmies skaidri uzskaitīt tās aktivitātes, kas tiks atbalstītas integrācijā. Tāpat mēs nodrošināsim, lai aģentūras daudz aktīvāku lomu uzņemtos, gan lai īstenotu šo darbu, gan veiktu uzraudzību. Un eh, par šo instrumentu tūlīt arī beigšu runāt. Mums ir jānodrošina pietiekama elastība. Un, lai to sasniegtu, mēs eh, ierosinām, ka 50% tiek eh, piešķirt dalību valstīm periodu sākumā Tātad 2021. gadā 10%, 2024. gadā balstoties uz jaunāku statistiku, jaunākiem datiem, kas atspoguļo situāciju uz vietas, un atlikušie 40% tiktu piešķirti ik pēc diviem gadiem visa perioda garumā, lai atbalstītu jaunās prioritātes, ko jūs eh, līdz likumdevēji ierosināsiet. Pie, piemēram, ja tiek izlēmts, ka ir nepieciešama ambiciozāka programma, mēs, piemēram, 2025. gadā varam uh, palaist jaunu programmu, un tad e, līdz 40% no līdzekļiem ir pieejama e, šādam finansējumam. Lai mums nepietrūktu elastība un spēja reaģēt uz to, kas ir nepieciešams uz vietas visam periodam. Mēs nevaram atļauties 2025. gadā strādāt eh, balstoties uz statistiku, kas eh, ir 2018, 19 un 20 gadam. Eh, man vēl pāris minūtes būs nepieciešams. Tātad integrētais robežu pārvaldības fonds. Tur ir eh, robežu pārvaldības un vīzu instruments saistībā ar robežu kontroli, personu kontroli un uh, muitas kontrols uh, aprīkojumu fondu. Šeit ir divi mērķi - atbalstīt Eiropas integrēto robežu pārvaldību un kopīgo vienoto vīzu politiku. Um, ļoti konkrēts lietas - laivas, helikopteri, uh, viss, kas nepieciešams labākai robežu apsardzējumu IT sistēmas arī ir ļoti svarīgas un to savstarpējā sadarbspēja. Un jā, ir jāmodernizē arī vienotā vīzu politika. Protams, arī šeit sadarbība, sinerģija, saskaņotība. Tas viss būs ļoti nepieciešams. Es domāju, ka jūs to arī labi zināt, ka Eiropas robežu un krasta apsardzes sastāv no divām daļām - aģentūras un dalību valstīm. Mēs finansēsim eh, robežsardzes dienas dalību valstīs. Mēs sniedzam atbalstu eh, šīs eh, aģentūras dalību valstu daļai. Aģentūrai būs ļoti svarīga loma, un it īpaši svarīga tā būs arī fonda uzraudzībā un īstenošanā. IT sistēmas Mēs arī esam saņēmuši daudz jautājumu par to, kas finansēs to visu, piemēram, nacionālās komponentes, eh, centrālo komponenti. Tātad centrālo komponentu, protams, izstrādās EU līsā aģentūra. Nacionālās eh, komponentes finansēs no mūsu fonda galvenajām IT sistēmām, mazajām daļām, maziem savienojumiem kas galvenokārt ir eh, saistīta ar iekšējo drošības fondu, to finansēs no iekšējā drošības fonda līdzekļiem. Tātad tas, tas, ko ierosinājām iepriekš, Tā pati e, pieeja, kuru ievērojam patvērām migrācijas fondam, atkal 50%, tātad ap 4 miljārdiem tiks piešķirt dalībvalstīm 2021. gadā, balsoties uz statistiku no 18, 19 un 20 gada, vai precīzāk 17 līdz 19 gadam. Uh, Tālāk 10% tiks piešķirt 2025. gadā, balstoties uz statistiku no 2022., 3. un 4. gada, lai būtu pēc iespējas tuvāk realitātei. Un atlikušie 40% būs tātad tematiskais finansējums, kas tiks piešķirts balstoties uz prioritātēm, kas radīsies laika gaitā. Tas tiks eh, darīts katru otro gadu, balstoties uz divu gadu programmu sadarbojoties eh, komisijai, dalību valstīm un parlamentam. Tā to es tikko izskaidroju, ejam tālāk. Tātad šeit ir uzlabojumi attiecībā uz eh, abiem fondiem, lielāks finansējums, lielāka elastība, to es visu jau skaidroju, vairāk eh, nosacījumu, tos izstrādās noteikti arī šī komiteja, protams, ir nepieciešama arī Schengens izvērtēšanas uh, sagatavošanu un, protams, arī robežu un krastapsardzes aģentūras darbības e, atbalstīšanu un maksājumus var apturēt, ja notiek e, pārkāpumi, piemēram, pamatiesību pārkāpumi vai cilvēktiesību pārkāpumi. Operatīvais atbalsts ļoti labi līdz šim darbojies. Tas tiks e, īstenots arī šeit. Uh, Eh, AMF instrumenta, piemēram, mēs ierosinām eh, IT sistēmu uzturēšanas izmaksām noteikti eh, maksājuma griestus. IT sistēmām, protams, ir jābūt atjaunotam, bet tur ir ierobežojums 30% apmērā un jābūt savietojumam ar citiem instrumentiem piemēram, struktūra fondos izmantotajiem un, un citiem instrumentiem. Un šis e, būs noslēgums - augstāks līdzfinansējuma likme e, tai, tām prioritātēm, ko Eiropas Savienība ir īpaši interesēta atbalstīt. Tā, šo es jau izskatīju, nākamais slaids. Šeit ir galvenie iemesli, kāpēc mēs ierosinām tematisko finansējumu. Esmu jau to izskaidrojis. Uh, lai varētu reaģēt eh, ātrāk uz eh, situācijas attīstību uz vietas un varētu elastīgāk izmantot dažādas pārvaldības eh, veidus. Tā šo jau es skaidroju. Nākamais slaids. Jā, vienkāršošana jums ir ļoti svarīga. Vēlējos dot jums dažus piemērus tam, ko nozīmē vienkāršošana liela skaita programmām samazināsim, vienkāršosim izmaksu opcijas, vairs nebūs nepieciešams nozīmēt eh, jaunas eh, varas iestādes, eh, turpināsies līdzinējo iestāžu darbību. Šeit jūs redzat attēlojumu tam, cik daudz instrumenti migrācijas jomā darbojas jums ir jāliek punkts jūsu uzrunai, jo mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāru Kingu. Jo tad eh, nevienam citam nebūs iespēja izteikties. Jā, jūs pabeidzāt. Labi, šobrīd tad došu vārdu Perolat kundzei, lai viņa prezentētu šo priekšlikumu uz divām minūtēm. Lielas paldies, izteikšos pavisam īsti, tikai gribēju teikt, ka nākamajā slaidā mēs esam ierosinājuši pilnīgi jaunu fondu, kas tiktu pakļauts robežu pārvaldības fondam, lai reaģētu uz tām vajadzībām, kas tika paustas dalībvalstīs par finansējumu, muitas aprīkojumu aprīkojumam, kas ļautu kontrolēt preces, kas iet pāri ārējām robežām. Lai šāda veida fondu izveidotu, kas būtu tad nošķirts no muitas viens fonda, ņemam vērā pašreizējo nelīdzsvarotību arī muitas kontrolēs dalību valstīs. Tas saistīts ne tikai ar geogrāfiskām atšķirībām starp dalību valstīm, bet vienlaikus arī ar uh, Eh, attiecīgām kapacitātēm un resursiem, kas dalību valstīm ir vēlamies tādējādi dot ieguldījumu muitas kontroļu uzlabošanā, piedāvājot adekvātu finansējumu kontrols un inspekciju aprīkojumam. Līdz ar to varēsim izvairīties no dažādu preču plūsmu novirzīšanas uz vājākajiem punktiem ārējās robežās. Šiem dēļ izmantojām fondu, tas ir, fondu, tas ir tāds otrais pīlārs integrētā robežu pārvaldības fondā, un tas dod ieguldījumu tāda reālas, reālā integrētā robežu pārvaldībā. Varam pāriet pie nākamā slaida, te ir tikai divi slaidi, neuztraucieties. Gribēju vienkārši parādīt visu šos elementus, tie parādās šeit, varbūt jālūk parādās tagad visas šīs, visās krāsās attiecīgie um, punkti. Vispārējāms mērķis 1,3 miljārdi eiro kopā septiņu gadu laikā. Mērķis ir atbalstīt muitas savienību, muitas iestādes, lai aizsargātu finanšu un ekonomikas iestādes Eiropas Savienībā un dalību valstīs, nodrošinot drošu uh, drošumu un drošību, aizsargāt ES no negodīgas un netaisnīgas tirniecības, vienlaikus veicinot leģitīmas uzņēmējdarbības aktivitātes. Konkrētais mērķis savukārt ir tāds, ka šis fonds finansēs uzturēšanas un atjaunināšanas uh, iekārtas tā, lai varētu inspekcijas aprīkojums būt uzticams. Kad runājam par muitas aprīko, inspekciju aprīkojumu, runājam par neintruzīvu identificēšanas un detekt, detekto, detektēšanas iekārtas, dažādus skanerus, um, automašīnas numurzīmju atpazīšanas sistēmas un tā tālāk. Un šeit nenotiek nekāda pārklāšanās ar tādu tipu precēm, par ko Francisko runāja mm, robežu un vīzu pārvaldības sistēmas ietvaros. Mēs negrasamies šeit finansēt ne automašīnas, ne IT sistēmas. To ietver attiecīgi otra muitas programma. Dalībnieki šai ir dalība valsts, tikai un vienīgi dalība valsts. Nekādas kandidātu valsts, neviena cita valsts nevarēs līdzdarboties fondu finansējumu saņemšanā, lai fondu savukārt sadalītu. Mēs pirmām kārtām izvērtēsim vajadzības, kas ir dalība valstīs, atkarībā no robežu tipa, un tad ar komitoloģijas procedūru noteiksim darba programmas, kas tālāk ļaus līdzekļus atbilstīgi sadalīt vajadzību izvērtējums būs ārkārtīgi svarīgs, svarīgs, jo tieši pamatojoties uz to līdzekļi tiks sadalīti pa dalību valstīm atkarībā no robežu tipa un grasamies šo izvērtējumu veikt attiecībā uz katra tipa robežu atsevišķi, jo katra, ro, katrs robežu veids, robežu veids, jeb tips ir atšķirīgs un prasa dažādu veidā aprīkojumu. Tāpēc eh, te būs gaisa, ūdens un sauszemes robežas, tiks izvērtot atsevišķi tie galvenie punkti. Uh, Ehm, tāpat laikā, protams, arī pasta ehm, centri ir svarīgi, jo no, ļoti daudz kur norisinās, piemēram, e-komercija. Par muitu runājot, jau paskaidroju, kāda ir atšķirība starp muitas inspekciju iekārtām un attiecīgi pārobrot pārējām uh, Kā jau teicu, tātad tikai atjaunināšanas un uzturēšanas elementi tiks iegādāti, un savukārt otra programma tiks izmantot visu veidu koordinātām vajadzībām, kas, vai, piemēram, vajadzību izvērtēšanai, apmācībai un paraugprakses apmaiņai. Nu, tas arī viss no manas puses. Paldies priekšsādātāji. Lies paldies, saka priekšsādātāji, gribu apliecināt komisijai, ka sekretariāt šai komitejai pilnīgi noteikti jūs piedāvātos materiālus šīs prezentācijas izsūtīs arī deputātiem, lai tie var iepazīties ar tām tām sīkāk. Priecājos jau šeit redzēt komisāru Kings, bet varbūt vēl pāris minūtītes vēlos dot vārdu vēl referentam noslēgumu vārdiem. Dalī kundze. Paldies priekšādētā, paldies kolēģi. Runāšu arī Taņas Fajonas eh, vārdā Rēģējot uz komisiju priekšlikumu sākšu ar patvērumu migrācijas fondu, pie tā esmu referenta pati. Strādājot pie matvērumu migrācijas fonda, mēs uzskatām, ka tas ir instruments, kas palīdzēs mums rast labāko veidu, kā atbalstīt dalību valstis un ieinteresētās puses viņu darbā pie migrācijas ar migrantiem un patvērumu pieprasītājiem līdzekļu jāpilna līdz, milja, līdz 10 miljardiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo summu. Tas, mūsuprāt, ir tāds pozitīvs solis uz priekšu un palielina potenciālu Eiropas Savienībai palīdzēt dalību valstīm pildīt to pienākums. Tāpēc svarīgi, ka šis fonds nezaudē tā primāro mērķi, respektīvi solidaritātes nodrošināšana. Uh, To paturot prātā un ņemot vērā, ka nav īpaši daudz laika, gribu uzdot pāris jautājumu Eiropas komisijai. Pirmām kārtām solidaritāte ir mērķis, kā jau minēju, un tas ir ārkārtīgi svarīgs noteikums. Tāpat laikā vēlos arī komisijai vaicāt, kāpēc šis princips, respektīvi solidaritātes princips, vairs netiek uzskatīts par galveno šī fonda mērķi. Nu, tāda cita tēma vai komisija varētu sīkāk pastāstīt par to, kā šis priekšlikums varēs nodrošināt adekvātu finansējumu lēm, līmeni katram mērķim, visiem mērķiem visās dalību valstīs, un vai mums nevajadzētu apsvērt iespēju noteikt kaut kādu minimālo procentālo mm, apjomu katra mērķa sasniegšanai. Par finansējumu ārpusējas vai komisija varētu pateikt, kāpēc līdzekļi no EMF tiek novērsti trešām valstīm jo pastāv taču arī cita veida ārējā finansējuma instrumenti, kas varētu tikt izmantot šādām vajadzībām. Par tā saukto eh, kopējās izpildes rādītāju kopumu, vai komisija nevajadzētu apsvērt iespēju izvēlēties kvalitatīvākus, kvalitatīviem radītiem eh, balstītu pieeju, piemēram, skolas, eh, bēgļu bērnu skaits un tam līdzīgi. un ko komisija plāno darīt, lai Eiropas parlamentu informētu par darbību šai jomā. Protams, ar nepacietību gaida iespēju strādāt pie šī likumdošanas eh, dokumentu kopā ar ēnu referentiem un arī ar nepacietību gaidu komisijas atbild uz sevis uzdotiem jautājumiem. Priekšādātāji tagad savukārt vēlos eh, Tāņas Fajonas vārdā izteikties par integrēto robežu pāraudzības fondu. Diemžēl Fajonas kundze nevarēja būt šodien šeit to the Commission on her behalf. Um, myself and Ms. Fajon, we believe. Es un Fajons kundze uzskatām, ka dažādi budžeta instrumenti ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai un mūsu pilsoņiem, jo tie pie ļauj politiku īstenot konkrētos pasākumos. Kā referenta Fajons kundze vēlas uzmanīgi izpētīt komisijas priekšlikumu, pārliecinoties, uh, ka tie es mēri, kas šeit par ko šeit runāts, atspoguļo pilsoņu vajadzības, paturot prātā visas atšķirīgos un, instra, un apjomīgos instrumentus, kas paredzēti ārējai darbībai. Vēlamies vaicāt komisijai, kāpēc komisija ir paredzējusi finansēt arī darbības trešās valstīs, pat šī finanšu instrumenta ietvaros, kas taču gal galā paredzēts iekšējās politikas īstenošanai. Tas ir horizontāla rakstura jautājums, par ko runāja arī patvērumu migrācijas fonda kontekstā, par saturisku runājot Fajons kundze vēlas komisijai vaicāt, kas ir, kāda ir pielikuma loma un kāpēc šie pielikumi nav ietvērti regulas kopējā tekstā. Viņa domā, ka tas tāda novirza uzmanību no saturiskā un savukārt par kvalitatīviem rādītājiem, kā aptvērums un tam līdzīgi arī vajadzētu vairāk informācijas, kas attiecas uz šīs regulas mērķiem, pasākumu, kas tiek finansēti, attiecas e, arī uz krasta un robežu apsardzi. Šai kontekstā taču šīs vajadzības netiek pilnībā atspoguļotas atspoguļots finanšu instrumentā. Fajans kundz vēlas vajadzētu kāpēc es tā paturot prātā kopējos mērķus vai komisiju uzskatu, ka vajadzētu noteikti varbūt vismaz procentuālus līmeņus mērķu sasniegšanai un kā, kā viņi pārliecināties, ka visi līdzekļi, kas tiek tērēti, vienlaikus nodrošina arī pētniecības darbu un pēdējais jautājums uzklausot dažādas interesētas puses, ir izkristalizējušies pāris jautājumi, kas īstenošanas procesā nav saņēmuši pietiekām uzmanību. Fajons kundze to vēlas apskatīt savā ziņojumā, trūkstošu pārskatāmību un atbalstību pamatiesībām Eiropas Savienībā. Es zinu, ka jautājumu ir ļoti daudz, bet uh, ceru, ka komisija varēs vismaz sākotnēji uz šiem jautājumiem atbildēt un varbūt vēlāk tad sīkāk informācijas sniegt rakstiskas procedūras ietvaros. Paldies, tālāk runās Lenārs Kungs. Paldies priekšādāt, izteikšos pēc iespējas īsāk, runāšu par diviem jautājumiem, pie kā strādāju AMEF. Līdzīgi kā dalīkundze reiz atzinīgi vērtēja faktu, ka šis jaunais priekšlikums būtiski spēcina budžetu šim fondam, tas atspoguļo arvien pieaugušo nozīmi e, migrācijas un patvērumu politikai. Tāpat laikam mazliet savādi, lai arī bijuši detali, detalizēts diskusijas, ka mums tomēr nav joprojām nekāda progresa attiecībā uz visiem šiem eh, dokumentiem, kas ir uz mūsu gada, kas tiek apsvērt. Un nu, būtu labi, ja arī padomu virzītos uz priekšu ar šo tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanu, un mēs varētu sākt sarunas par tiem. Jautājums vienlaikus ir arī šāds, kāpēc komisija uzskata solidaritāti, neuzskata solidaritāti par konkrētu šī fonda mērķi, tīpaši ņemot vērā šos pašreizējos laikus, tas būtu ārkārtīgi nozīmīgi. Kas attiecas uz sadals mehānismu, labi redzēt, ka valsts ar nelegālu migrāciju un šeit tiek uzskatīts par svarīgu elementu. Atpakaļ nosūtīšanas politika, manuprāt, ir tas vājākais punkts kopējā patvēruma un migrācijas politika Eiropas Savienībā šobrīd. Mums jāpārliecinās, ka tam tiek veltīta pietiekama uzmanība šai fondā, varbūt pat tā jāpalielina. Kas, runājas, kas attiec uz trešo valstu līdzdarbību, arī līdzīgs jautājums kā no dalīkundas puses, kāpēc komisija izvēlas iekļaut trešās valstis šajā iekšējā finansējuma instrumenta izmantošanā, tā vietā, lai finansētu atsevišķas darbības ar ārējā finansējuma instrumentiem. Jautājums tālāk arī par saikni starp sociālo fondu un AMEF attiecībā uz integrāciju. Mēs vēlamies šeit skaidru nodalījumu Bet te jau tika runāts arī par valodas apmācību, ka to finansēt gan no sociālā fonda, gan arī no AMIF. Tad kur tad šeit ir tā robeža, kurā brīdī to dara no AMIF, kurā brīdī no sociālā fonda? Man ir vēl pāris papildi jautājumi par nosacījumiem, programmu struktūru un tam līdzīgi, bet par to var runāt arī vēlāk. Tālāk pavisam īsa vēl par instru, finanšu atbalsta instrumentu muitas aprīkojumam un inspekciju aprīkojumam. Tas ir svarīgs arī no drošības skatu punktu jautājumas, raugoties ne tikai iekšējā tirgus, jo, protams, ka noziedznieki atrod atrod viegli vājākos punktus eh, muitas inspekcija kontekstā, tāpēc tas priekšlikums ir ļoti labs. Domāju, ka mums šeit ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz to, vai atbilstīgie mm, priekšlikumā minētie kritēriji ir pietiekami definēti un objektīvi. Domāju, ka šeit vēl iespējami tālāk uzlabojumus vajadzētu pārliecināties, ka rodam pareizo līdzsvaru no vienas puses starp dalībvalstu atbalstīšanu Uh, par to, tajā, ka tiek nodrošināta harmonizēta muitas inspekcijas sistēma, no otras puses uh, to, ka dalībvalstīm pašām pietiekam jāiesaistās lēmumu pieņemšanā un analīzē attiecībā uz to, kas un kāds aprīkojums, pie kura robežu šķērsošanas punkti jāizmanto. Uh, Eh, satiksmes apjoms, protams, riska analīze un iespējamā ietekme, ko varētu radīt ļaunprātīga mm, tehnoloģija izma, izmantošana. Jāpārliecinās, ka viss šie mēri ir saskaņot samērīgi un nodrošina arī pietiekam elastību dalībvalstīm, lai varētu nonākt pie galveno mērķu sasniegšanas. Tik daudz viss no manas puses šobrīd. Paldies! Lielas paldies! Lopes Aguilera. We, we, we are compelled about the timing. Kim, but... Jā, laika mums nav īsti, jo komisārs ir jau šeit, bet nevar, runā, nevar būt tā, ka runājam par patvērumu migrāciju un nepietiekam novērtējam šīs lietas e, svarīgumu. Tas ir tas pats svarīgākais šī sasaukuma jautājums parlamentā. Visos iespējamos veidos izpausmē gan juridiski, un kas ļoti svarīgi politiski. As usual, technical detail prezentāciju vērtējam ļoti atzinīgi visu šīs tehniskās detaļas, labs formāts, bet trūkst saiknes. Un par to mēs visi zinām. Jo gal galā šī trūkstošā saikne ir tieši solidaritāte, lai arī retorika tāda izteikta tiek un sākotnēji tika paredzēts ar šo fondu veicināt solidaritāti. Šobrīd nav nekādas saiknes ar solidaritāti kas taču ir Lisabonas līguma mandāts. 80. pantā arī par Eiropas līgumā par Eiropas Sanības darbību par to tiek runāts. Tātad tas nav tikai tāds vēlamā uzdošana par esošu, nē, tas ir reāls juridisks mandāts, solidaritāte, un to šeit neredzam. Mēs redzam šeit elastību, tā lai varētu reaģēt uz dalību valstu vajadzībām un tā tālāk. Un pēkšņi dalību valstis ir tās svarīgākās piemēram, šīs ostas, kur mm, bēgļi kāp krastā. Un krīzes jau vienmēr notiek, vienmēr ir kāda krīze. Tagad tā ir Spānija. Tad lūk, atkal vajadzīga elastība, lai tad palīdzētu šajos tā tālāk, bet kur ir solidaritāte? Kur paliek šī doma par to, ka ir Eiropas mēroga reakcija? Uh, rēģēšanas spēja ne tikai uz, konkur uz vienas konkrētas izmisušu dalībvalsts vajadzībām. Vispirms tā bija Itālija, redzējām, ka trūks solidaritātes. Un tieši tas arī radīja tālāku izmisumu, un tāpēc arī Spānija nonāca pie pašreizējās situācijas. Tāda solidaritātes nav, bet tikai kaut kāda tāda formāla atsauce uz to šais prezentācijās. Un otra lieta. Atsauce, kas bija arī prezentācijā par to, ka jāveicina likumīga migrācija. Jāpalīdz likumīgu migrāciju nodrošināt. Kā tad eh, faktiski šādu normu var piemērot? Mēs šeit runājam par vīzu un robežu kontroli, par IT sistēmām, profilaksi, vēršanos pret migrāciju un par atpakaļnosūtīšanas veicināšanu brīvprātīgi vai piespiest, piespiedu kārtā. Ja jūs riskējat ar dzīvību un jums ir jāmēģina nokļūt Eiropā nelikumīgi, tāpēc, ka likumīgi ieceļošanas veida nav, tad tādā gadījumā nav arī tāds brīvprātīgs atgriešanās, atpakaļdošanās. Nu, tad tā jau nav nekāda izvēle, tā vienmēr ir piespiedu kārta. bet nav šeit nekādas sasaistes ar kaut kādu citu iespēju, ka būtu tiešām juridiski likumīgi ceļi, kā ieceļot šeit, kā padarīt to visu par likumību, kā varētu ierasties normālā kārtā Eiropas Savienībā. Tātad pretruna joprojām šeit pastāv. Joprojām paplašinām šo plaisu starp mūsu centieniem piespiest nelikumos migrantus nosūtīt atpakaļ bet vienlaikus pilnībā atsakāmies no tā, ka varētu tiešām radīt tādus likumīgus ieceļošus veidus Eiropas Savienībā. Paldies, godātie kolēģi, mums nav vairs laika. Mums ir jāuzsāk dialogs ar komisāru Kingu nenoliedzami. Mums, mēs paredzēsim otru viedokļu apmaiņu par šo tēmu Liba komitejā turpmākajās nedēļās. Es ļoti atvainojos par šādu notikumu pavērsienu, bet gribētu te lūgt komisiju eh, sniegt pavisam, pavisam īsu atbildi, nu, burtiski desmit sekundžu laikā, un pārējo tad jūs varētu atbildēt rakstiski. Jā, tas tiešām ir milzīgs izaicinājums tikai par solidaritāti runājot. Visi šie komentāri par solidaritāti vērtējumu atzinīgi. Solidaritāte tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Visur, jebkur šajā dokumentā tā parādās 7, 16, 19, 21, citos pantos visur atsaucas pamatīgas atsaucas uz solidaritāti. Nu, taisnība, ka solidaritāte kā mērķis ir pazudis šai gadījumā tas vairs netiek skaidri minēts kā mērķis, tāpēc, ka tas ir iestrādāts citos mērķies. E, mērķis ir saistīts arī ar pārvietošanu, pārapmetināšanu, valstu piekļuvi. E, tas viss notiek solidar ar solidaritātes principu palīdzību. Protams, ja runājam par atbalstu dalībvalstīm un interesām pusēm, arī šeit runa ir par atbalstu. Uh, Un, protams, atbildēsim uz pārējiem jautājumiem rakstiski. E, tiešām jautājumi bija ļoti liederīgi, tie arī, nu, gan kas attiecās uz potenciāliem lim, procentuāliem līņiem, gan pārējo, bet tad, tad par to tad runāsim nākamajā viedokļu apmaiņas reizē. Lielas paldies! Lielas paldies, e, godāmie kolēģi! Es e, ar lielu prieku sveicu mūsu vidū komisāru Kingu, jo mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Libe komitejas deputātiem. Uh, Komisārs Kings mums prezentēs prioritātes drošības savienības jomā un runās arī par struktūrāto dialogu. Vispirms mēs īsi uzklausīsim komisāru Kingu un pēc tam koordinatori un deputāti varēs uzdot viņam jautājumus. Lūdzu, Čuljāns Kings. Thank you very much. Thanks, Chair, honorable members. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti. Liels prieks jūs atkal redzēt. Pirms eh, gada jūs man uzaicinājāt stāstīt par darbu, ko eh, mēs esam paveikuši drošības savienības jomā. Tas bija mans eh, pirmais gads komisāra amatā. Es ceru, ka šī viedokļa apmaiņa bija noderīga. Protams, ka pa šo gadu daudz kas ir noticis. Es domāju, ka mēs esam panākuši progresu, bet mēs esam arī redzējuši, ka drošības jomā parādās dažādi jauni riski un apdraudējumi. Es vēlētos šodien runāt par visiem jums interesējošiem tematiem, bet jo īpaši es gribētu runāt par diviem izaicinājumiem, kāda mums ir. Proti mums ir jārada izcili priešlikumi un mums vajadzētu arī īstenot to, par ko jau ir panākta vienošanās. Mēs saprotam, ka mēs pašlaik atrodamies izšķirošā periodā. Komisija, parlaments un padome ir um, spiesti sagatavot un pabeigt to, kas tika apsolīts mandāta sākumā. Es pats saprotu, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā mēnešos, kas mums ir atlikuši. Es saprotu arī, ka mūsu politiskajā darbā ir vairāki šķēršļi un trūkumi. Piemēram, tas parādījās arī ziņojumā par cīņu pret terorismu, par um, lietām, kur Eiropa nav bijusi iesaistīta. Uh, Tagad eh, mazliet eh, atkāpsimies atpakaļ. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, kā mēs savu darbu organizējām šajā jomā. Lai cīnītos ar terorismu apdraudējumu, mēs izvēlējāmies divējādu pieju. Vispirms mums ir jāatņem līdzekļi uh, tiem, kas vēlas mums nodarīt kaitējumu, un tāpat arī mums ir jāizveido elastīgums attiecībā uz uzbrukumiem un mūsu reakciju uzbrukumu gadījumā. Tā būtu otrās. Mēs strādājam pie tā, lai um, teroristi nevarētu izmantot naudu, uh, uh, amunīciju un arī cilvēku resursus. Mēs uzlabojam kontroli uz ārējām robežām, mēs cīnāmies pret viltus identitātēm, tāpat arī paplašinam Eiropas informācijas sistēmas. Kā jau iepriekš mēs runājām, dati ir ārkārtīgi nozīmīgs rīks šajā cīņā. Tāpēc mēs izmantojam esošo informācijas sistēmu priekšrocības. Mēs padarām tās savstarpēji sadarbīgas, un tāpat arī mēs mēģinām uh, aiztaisīt esošos trūkumus informācijā. Tāpat arī izveidojam ETS, ECRIS sistēmas, atjaunojam SIS sistēmu un stiprinām EOLISA. Kā liekt teroristiem piekļuvu finansējumam? Šeit mēs esam pieņēmuši 4. un 5. naudas atmaskāšanas direktīvu, un tāpat arī ir dažādi pasākumi, kas ir paredzēti krimināltiesībās mēs stiprinām arī kontroli pār šaujamieročiem, to importu un eksportu. Mēs cīnāmies arī pret uh, materiāliem, kas uh, tiek izmantoti uh, bumbu radīšanā mājās. Mēs esam pieņēmuši arī ļoti striktus pasākumus, lai cīnītos pret radikalizācijas mēģinājumiem gan sabiedrībā, gan arī internetā. Otrā mūsu darbās - kā stiprināt mūsu izturību. Mēs eh, domājam par to, kā padarīt eh, publiskās vietas drošākas, esam nākuši klajā arī ar pasākumiem um, pasažieru drošībai dzelzceļā, un tāpat arī cīnāmies pret eh, ķīmiskiem, bioloģiskiem un radioloģiskiem riskiem. Diemžēl par to mums atgādināja ķīmisko ieroču uzbrukums Lielbritānijā. Kiberjomā tas ir vēl viens ļoti liels drošības izaicinājums. Esam pildījuši prezidenta Junkera lūgumu, ko viņš pauda savā uzrunā pagājušajā gadā par savienības eh, stāvokli. Mēs esam panākuši progresu pie kiberdrošības aģentūras, tāpat arī mēs eh, mēģinām eh, vērsties pret dezinformēšanas pasākumiem, mēģinām padarīt vēlēšanas un vēlēšana procesus daudz drošākus. Visu to ņemot vērā, kādi tad ir svarīgākie dosie, kurus mēs pašlaik izskatām, kādi likumdošanas priekšlikumi ir eh, jāpieņem. Pirmkārtām mūsu priekšlikumi par informācijas sistēmu sadarbspēju. Priecājos par referentu uh, publiskotajiem ziņojumiem. Lenārta kungam, Melo kungs, tātad ir vairāk nekā tūkstots grozījumu, ko ir iesnieguši šie deputāti. Rādzu, ka referenti smagi strādā pie tā, lai sagatavotu kompromisus. Es ar saviem darbiniekiem esam gatavi sniegt jums atbalstu, lai šis darbs varētu virzīties uz priekšu. Mēs arī labprāt uzsāksim trilogus, cik vien tas būs ātri iespējams. Otrais - jaunie noteikumi par to, lai policijas un tieslietu iestādes varētu iegūt e-pierādījumus. Priekšlikumi pārēdz ļoti spēcīgu ietvaru attiecībā uz garantijām, kas ļaut aizsargāt mm, pamatiesības. Šis priekšlikums uzlabos pašreizējo situāciju, kur brīvprātīgā sadarbība bieži vien nav gana skaidra, nav pietiekami daudz atbildības un trūkst arī caurdzamības. Mēs eh, arī priecājāmies, ka likumdevēji ir sākuši strādāt, un pateicamies Sipelas kundzei par to, ka cerams šie priekšlikumi varēs tikt pieņemti līdz šī mandāta beigām. Nākamais - kā stiprināt pašreizējos noteikumus attiecībā uz eh, sprākstvielu prekursoru tirdzniecību un izmantošanu. Pateicamies šeit referentam Mamīkinam par to, ka uh, Eh, ir pausti solījumi pabeigt šo vienošanos līdz mandāta beigām. Tāpat arī mēs mēģinam cīnīties pret to, ka teroristi var pārvirzīt līdzekļus starp dažādiem bankas kontiem. Vēlamies eh, tiesībā aizsardzības sistēmai sniegt vairāk instrumentu piekļuvē pie eh, banku informācijas. Mēs cerām, ka komiteju paustais drīkst tiks paveikts, tā lai mēs varētu uzsākt diskusijas šeit parlamentā. Labprāt sadarbosimies ar referentu Radevu, kas ir eh, atbildīgs par šo priekšlikumu. 5. Mūsu priekšlikums stiprināta tiesība aizsardzības iestādes, lai vērstos pret krāpniecību, kas nesaistās ar skaidriem nots līdzekļiem. Pateicamies eh, Kaufmanas kundzei un labprāt sadarbosimies ar parlamentu, lai nodrošinātu, ka galīgā šī direktīvas versija mums ļautu vērsties pret šādu veidu nosiekumiem. 6. Eh, kā uzlabot eh, Eiropas Savienības identitātes karšu drošības pazīmes. Sadarbosimies ar deprēkungu. Mums ir jācīnās pret eh, viltotu dokumentu izmantošanu. Tie, diemžēl, palīdz teroristiem un nosiecniekiem. Ir vesela virkne priekšlikuma attiecībā uz kiberdraudiem. Tas noteikti interesēs šīs komitejas deputātus. Un es arī vēlētos atkārtināt, ka komisija pašlaik strādā pie priekšlikuma par uh, to, kā vērsties pret nelegālu teroristisko saturu tiešsaistē. Mēs esam aktīvi cīnījušies pret to, ka teroristi ļaunprātīgi izmanto internetu. Ir izveidots Eiropas Savienības interneta fórums. Mums ir izdevies daudz ko panākt eh, ar šādu brīvprātīgu sadarbību, bet vēl ar vienu ir daudz darāmā. Diemžēl internetā ir pārāk daudz šāda satura. Uh, Martā mēs pieņēmām rekomendāciju par to, kā cīnīties pret nelegālu saturu tiešsaistē un uzsākām arī publiskas konsultācijas. Šeit mums ir gan daudz informācijas, kas ļautu domāt par Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu, jo to ir prasījusi arī padome, un parlaments arī ir pieņēmis rezolūciju par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu. Pēc rekomendācijām un pēc uh, publiskajām konsultācijām es eh, ceru, mēs uh, varēsim gatavot uh, likumdošanas priekšlikumus. Beigās pavisam īsi gribēju runāt par īstenošanu. Mēs par to jau iepriekš runājām. Tātad mums vajadzētu sekot līdzi tam, vai tiek paveikts, par ko esam vienojušies. PNR. Esam runājuši par PNR jau vairāk kārt. Termiņš direktīvas transponēšanai iztecēja mājā. Mēs sākām rīkoties jau jūlijā, lai uzsāktu pārkāpumu procedūras pret tām dalību valstīm, kas vēl nebija pilnībā īstenojušas direktīvu. Tagad mums ir 17 dalību valstis, kas ir paziņojušas par pilnu transponēšanu, divas ir paziņojušas par daļēju transponēšanu, un mēs sagaidām, ka pārējās dalību valstis sniegs šādus paziņojumus pavisam drīz. Mums vajadzētu eh, rīkoties līdzīgi un panākt līdzīgu progresu arī attiecībā uz uh, Eh, direktīvu par eh, informācijas sistēmu un to tīklu drošību. Mēs eh, esam uzsākuši pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm jūlijā. Šīs direktīvas ir ļoti svarīgas un šī ir, šis ir pirmais tiesība akts par kiberdrošību Eiropas jomā. Tas ļaus uz, uzlabo dalībvalstu kapacitāti, veicinās sadarbības ar dalībvalstīm, ļaus nodrošināt labāku riska pārvaldību, un tas palīdzēs gan centrālo servisu operatoriem, gan arī digitālo pakāpojumu sniedzējiem visā Eiropā. Datu aizsardzības un policijas direktīva ir ļoti nozīmīgs tiesību akts, kur ir noteikti noteikumi tām, kā ir jāapstrādā personas dati, eh, izmeklējot eh, noziedzīgus nodarījumus. Tas ļauj policijai darboties efektīvāk, saglabājot ļoti augstu pamattiesību līmeni. Mums vajadzētu turpināt sadarboties ar dalībvalstīm, lai visas šīs direktīvas varētu ātri tikt īstenotas, jo tās ir ļoti būtiskas drošības uzturēšanai. Tas attiecas arī uz diviem tālākiem pasākumiem, kuriem pavisam drīz izticēs termiņš. Direktīva par terorismu apkarošanu 8. septembris un šaujamieroču direktīva 14. septembris. Mēs turpināsim rīkoties aktīvi, sadarbosimies ar dalībvalstīm, lai šie pasākumi tiktu uh, pilnībā īstenoti. Ļoti būtiski, tāpēc, ka Eiropas rīcība ir svarīga, lai vērstos pret drošības apdraudējumiem. To es minēju jau uh, mūsu pirmajā tikšanās reizē, kad um, es biju jūsu priekšā kā komisāra amata kandidāts. Mums ir jāsaprot, ka um, noziedzīgi nodarījumi plauks un zēļ tikai tāpēc, ka trūkst koordinācijas starp dalību valstīm. Un kopā mēs cīnāmies, lai tā nebūtu. Es um, visticamāk nebūšu jūsu vidū pēc gada, lai pastāstītu par panākto progresu, bet tuvāko septiņu mēnešu laikā esmu apņēmības pilns turpināt uzsākto darbu. Mēs vēlamies panākt progresu pilnīgi visās frontēs, kas ir iezīmētas kā mūsu mērķi, lai Eiropu padarītu par drošāku vietu visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! Tagad eh, pirmā jautājuma kārta. Jautājums uzdos koordinātori. Divas minūtes katram koordinātoram. Roberta Metzola. Paldies, komisār King! Vēlreiz liels paldies, ka esat ieradies eh, mūsu vidū, lai pastāstītu par to, kas ir panākts. Man nav vajadzīgs eh, divas minūtes, izteikšos daudz ātrāk. Es eh, gribētu paplaš, lai jūs plašāk pastāstītu par komisijas darbu, strādājot pie tā, kā ļaunprātīgi netiek izmantoti dati no sociālajiem tīkliem pirms Eiropas vēlēšanām. Es iepazinos ar jūsu paziņojumu vasarā, kur tiek teikts, ka mūsu demokrātisko procesu aizsargāšana ir ļoti būtiska. Un šīs uzdevums mums šķiet ļoti būtisks. Un šeit ir jāsāk rīkoties nekavējoties. Tas ir saistīts ar jautājumiem, ko mēs dzirdam no mūsu vēlētājiem. Paldies, Roberti, tagad Sīpās kundze. Paldies! Es gribētu likt uzsveru uz vienu jomu, un šis jautājums nav viegls. Es domāju, ka policijas darbs mainās, pielāgojas tam, kā mainās teroristu un noziedznieku uh, rīcība. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir tikai normāli, ka pēc pirmajiem tā saucamajiem uh, islāmsiskajiem uzbrukumiem uh, mēs sākām likt uzsvaru uz cīņu pret eh, teroristisku darbību, bet pa šo laiku esam pieredzējuši arī izmaiņas eh, teroristu rīcībā. Viņi mm, mēģina gūt atbalstu, te parādās jautājums par mm, kaujiniekiem, kas atgriežas, kādā veidā mēs varētu šo situāciju ietekmēt. Uh, Mans jautājums. Es, protams, nenoliedzu, ka mums ir vajadzīgi papildu pasākumi dažās jomās, bet vai mēs esam gatavi eh, elastībai reaģējot uz šādām izmaiņām? Un jo īpaši es atsaucos uz to, ka pagājušos gados uzbrukumi balstoties uz tā saucamo īslām terorismu ir samazinājušies, bet ir bijuši daudzi vārdarbīgi uzbrukumi, kas saistās ar separātismu, ekstrēmām labējā un kreisā spāna aktivitātēm un tā tālāk. Es gribētu dzirdēt no jums, vai jūsuprāt šie tik ļoti atšķirīgie uzbrukumi, kas izriet no pilnīgi citas pagātnes, ir savstarpēji sasaistīti un kā mēs varētu izmantot tos instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā. Uh, Jautājumi par sociālajiem mēdījiem un to līdzatbildību. Man ir radušās bažas. Galu galā mēs šeit runājam par globāliem spēlētājiem, kas uh, prezentē vai arī dzēš datus globālā līmenī, bet mums nav globālu atbilžu. Mēs zināmā mērā šeit uh, privatizējam lēmumus, kas uh, attiecas uz ziņu izplatīšanu digitālajā pasaulē. Es nezinu, vai mēs varam šeit iegūt kādas atbildes. Vēlos arī atgādināt visiem, ka dažkārt eh, tas, kas mūsuprāt tiek izdzēsts, īstenībā nemaz netiek korekti izdzēsts. Un eh, galu galā dzēšanu neveic algoritmi. Tie ir eh, simtiem tūkstošiem cilvēku, kas strādā ļoti smagos apstākļos. Es gribētu zināt, kā mēs varētu sadarboties ar šiem uzņēmumiem, kā mēs varētu šos uzņēmumus regulēt. Šis varbūt nebūs jautājums komisāram, tas ir jautājums mums visiem. Kā mēs varētu pakāpeniski samazināt ietekmi, kāda ir šiem lielajiem spēlētājiem, kā mēs varētu nodrošināt labāku kontroli pār to, lai tas nebūtu privātas dabas lēmums, lai te nebūtu jānosūta konkrētas ziņas, ka šeit vajadzētu iesaistīties oficiālām iestādēm, kas balstītos uz likumiem savā darbībā. Paldies! Zaļos pārstāvēs Terī Kabraskungs. Paldies! Komisārkungs, man ir trīs eh, jautājumi. Vai jūs varētu īsi prezentēt eh, to, kas eh, tiks iekļauts regulā par eh, vēršanos pret teroristiskiem paziņojumiem tiešsaistē, kas pavisam drīz tiks publiskota. Tāpat arī kā komisija nodrošinās, ka šī regula versīsies pret nelegālu saturu un nevis pret saturu, kas dažiem cilvēkiem būtu nepatīk. Kā tiks novelkta šī robežšķirtne? starp likuma piemērošanu un cenzūru. Trešais jautājums. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kā regula nodrošinās, ka šāda nelegāla satura uh, augšuplādētāji tiks uh, izsekoti? Kā viņi tiks uh, saukti tiesas priekšā, ja uh, pierādījumi par viņu noziegumiem būs dzēstīti tieši šīs regulas dēļ? Āna Gomeša. Paldies, komisār! Paldies arī, ka izdarījāt kopsavilkumu par eh, darbu, ko esat veikuši pēdējā gada laikā, kopš tika izveidots jūsu amats. Es eh, domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, proti tieši tās, kā dalībvalstis īsteno šos tiesību aktus. Mēs eh, pašlaik spriežām par terorismu šeit komitejā, un es gribētu jums uzdot jautājumu. Ko jūs domājat par šiem atšķirīgajiem priekšlikumiem, kas ir iekļauti ziņojuma projektā attiecībā uz jaunu iestāžu izveidi? Vai tas būtu apsveicami vai arī tas radītu funkciju dubultošanos? Jo īpaši gribu pieminēt šo izcilības centru radikalizācijas apkarošanā. Šeit varbūt būtu vērojama dubultošanos ar RAN. Ja jūs tagad nevarat šo informāciju sniegt, varbūt to varat izdarīt vēlāk. Par terorismu finansēšanu. Es zinu, ka dalībvalstis vēl ar vien nav ieviesušas reformas attiecībā uz PVN, un tās īstenībā pat veicina organizēto noziedzību un terorismu. Uh, Komisārs Moskavīts ienāca klajā ar šiem datiem 50 miljārdu eiro gadā. Summa ir milzīga. Es gribētu, lai šie jautājumi tiktu skatīti no drošības aspekta. Tāpat gribētu jums uzdot jautājumu par šiem pierādījumiem, kuru parādās arvien vairāk. Te ir runa par mafijām, kas nodarbojas ar cilvēktirzniecību. Tas, protams, arī ir saistīts ar teroristiskiem grupējumiem un arī šeit Finansējums ir ļoti būtisks elements. Gribētu zināt, vai dalība valstis šeit kaut ko dara. Kriptovalūtu loma. Ko jūs eh, domājat par to, kā šīs eh, kriptovalūtas šeit ir iesaistītas? Dažādas dalībvalstis jau šeit sāk veidot eh, centrus attiecībās kriptovalūtām. Vai tas ļaus mums cīnīties pret organizēto noziedzību? Vai komisija kaut ko dara, lai ievestu šeit kārtību? Un Tāpat arī jautājums par um, bezpilotu lidmašīnām, droniem, maziem, um, mazām automatizētām ieroču sistēmām, kas var te mums uzbrukt. Domāju, ka droni jau mūs izseko. Un es domāju, ka dronus itin vienkārši var izmantot arī teroristiskiem nolūkiem un citām noziedzīgām darbībām. Vai uh, komisija ir uh, domājusi par to, kā mākslīgais intelekts var tikt izmantots ieroču vadīšanai. Tāpat arī es gribētu zināt, kuras tieši dalībvalstis ir bijušas pakļautas šai pārkāpuma procedūrai par to, ka tās nav īstenojušas jūsu pieminētās direktīvas. Paldies, Ētēja Deprekungs! Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komisāram Kingam par to, ka viņš tik labprāt atsaucas uz mūsu uzaicinājumiem. Es domāju, ka šī pieredze ir ārkārtīgi interesanta. Pirmo reizi komisijā ir komisārs, kas ir atbildīgs par drošības jomu. Es domāju, ka šī pieredze ļoti labi parāda, ka um, šāda komisāra nozīmēšana ir ļoti noderīga. Un es vēlētos, lai Lībes komiteja nākt klajā ar līdzīgiem atzinumiem. Jūs eh, šeit eh, iezīmējāt ļoti plašu ainu, runājāt par dažādām iniciatīvām, kas eh, ir uzsāktas. Gribētu dažas no tām pieminēt. Domājot par sadarbspēju, es uzskatu, ka mēs esam šeit panākuši ļoti plašu vienošanos. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem šajā kopējā sistēmā attiecībā uz uh, informāciju, un mums vajadzētu iespējams šeit pielikt vēl vairāk pūliņu, lai beidzot tam pieliktu punktu. Identitātes karšu drošības pazīmes. Mēs mēģinām respektēt pamatiesības, esam uzklausījuši arī pamatiesību aģentūras ziņojumu, tāpat arī apziņojumu, un mēs ceram, ka pavisam drīz mēs varēsim balstoties uz šiem pamatiem virzīties uz priekšu. Man ir daži jautājumi par jūsu pieminēto problēmu. Pirmais par uh, teroristisko saturu tiešsēstē. Kāpēc uh, komisija uh, nav um, piemērojis šeit sankcijas? Mēs ilgi runājam par to, ka ir vajadzīgas šīs legālās normas, un pēc tam tiek teikts, ka nē, un ka, ka nekas tāds nav vajadzīgs. Es domāju, ka mums ir beidzot pienācis laiks kaut ko tādu darīt. Es, protams, saprotu, ka šeit ir dažādas grūtības gan tehniskajā, gan juridiskajā jomā, bet Mans jautājums ir lūk kāds, kas jums lika mainīt viedokli? Ir arī vairāki punkti, kas eh, bieži vien tiek pieminēti drošības jomā. Datu šifrēšana. Es eh, dzirdēju, ka komisijas līmenī ir diskusijas, eh, priekšlikumi tiek runāts pat par dienestu izveidu Eiropolā. Es gribētu zināt, cik tālu ir uh, nonācis šis dosie attiecībā uz šifrēšanu. Tāpat arī kāds jautājums, kas man ir ļoti tūs un kas ir ļoti tehnisks, jūs varbūt neatbildēsiet tagad, bet te ir runa par instrumentiem, kas tiek izmantoti IP adrešu noteikšanai. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, jo pašlaik drošības dienesti velta ļoti daudz laika tām, lai mēģinātu identificēt IP adreses, bet ir tehnoloģijas, kas ļauj rīkoties daudz ātrāk, vienlaicīgi respektējot pilsoņu tiesības. Par PNR es ļoti labi atceros, eh, komisāra kungs, ka pirms dažiem gadiem mums bija diskusijas par iespējām ieviest šo sistēmu, un mūsu vidū bija ļoti daudz to, kas pauda bažas. Manā valstī kopš PNR ieviešanas Eh, iekšlietu ministrija nāks klajā ar oficiāliem datiem. 13 eh, personas ir aizturētas eh, balstoties uz PNR sistēmas ieviešanu. 13. Es vēlreiz atkārtošu, ka komentāri no zāles nav īsti dzirdami. Lūk, komisāra kungs, Tas arī ir viss, un es domāju, ka humors varbūt nav piemērots visās situācijās. Thank, thank you and, uh... Paldies! Thank you, thank you very much, Commissioner, for being here. Uh, just to show... Nīdermiller kungs. Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties. Viena no jautājumiem, ko es gribēju uzdot, jau Zipels kundze uzdeva par uh, islāma terorismu radikalizāciju. Tas, ko mēs šobrīd pieredzam aktīvi, ir vardarbības pieaugums galēji labējo spēku pusē, vēršanās pret bēgļiem un tā tālāk. Mēs arī redzējām, kas pēdējās nedēļās Vācijā, piemēram, notiek. Varbūt jūs varētu paust uh, savu viedokli, uh, ko darīt, uh, lai apkarotu galēji labējo terorismu Eiropas Savienībā es neesmu pārāk pozitīvi noskaņots kā sociāldemokrātu ēnu referents par vienu no dosjē. Tur ir liela atšķirība un izpratnē, ko nozīmē savstarpējā sadarbspēja. Mūsuprāt, tam būtu jārā, jāļauj esošajām datu bāzēm savstarpēji uh, sadarboties, nevis jārada jaunas eh, datubāzes. Tas ir svarīgs jautājums. Mēs to ar kolēģi apspriedīsim nākamnedēļ Strasbūrā arī. Manuprāt, mums nav nepieciešams šis kopējais identitātes eh, depozitārijs. Mums ir visi sādas datubāzes jau šobrīd. Mūsuprāt, šāds risinājums par kopīgo identitātes depozitāriju absolūti nav nepieciešams. Uh, Tā ir būtiska problēma mūsu ēnu referents sanāksmes. Varbūt jūs varat pastāstīt mums, kā jūs skatāties uz šo jautājumu saistībā ar kopīgo um, identitātes depozitāriju. Paldies, Činičī kundze. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, komisār kungs, ka ieradāties šodien šeit. Mēs zinām, cik apņēmīgi jūs vēlaties strādāt pie drošības jautājumiem, un mums ir svarīgi jūs atbalstīt. Kolēģi pirms manis jau pieminēja daudz jautājumus, es piekrītu tiem, it īpaši Gomešs kundzes sacītājiem par eh, finansējumu terorismam un saikni, kas pastāv ar organizēto noziedzību, mafiju nedomāju, ka šis aspekts ir pietiekami skatīts līdz šim. Mums varbūt nav pietiekami strādāts pie šī jautājuma un vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to. Tālāk, radikalizācija un cīņa pret to. Arī šeit es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi koncentrēties uz izglītību, izglītošanu, lai arī cīnītos pret sociālo atstumtību, lai nevirzītu jauniešus radikalizācijas virzienā. Un tad man ir daži konkrēti jautājumi par eh, likumdošanas priekšlikumu, kur ir paredzēts eh, nu, izņemt eh, no internetā radikalizācijas un terorismu popularizēšanas saturu. Tā tad ir sadarbībā ar iesaistītām pusēm, ir daudz kas izdarīts, bet daudz kas vēl ir arī darāms. Vai jūsuprāt, pašreizējais priekšlikums spēs panākt nospraustos mērķus? Kādas garantijas ir iestrādātas šai priekšlikumā? lai ievērotu vārda brīvību un līdzsvarotu to ar drošības prasībām. Un pēdējais jautājums, kas izriet no Sipels kundzes sacītā, par to, ka tas, kas tiek dzēsts internetā, tā īsti netiek nemaz dzēsts. Vai jūs piekrītat, ka šis priekšlikums eh, labi tiks galā ar risku, ka saturs, kas ir bijis vienā platformā un tiek izņemts no tās, parādās pēc tam citā platformā. Un pe, pavisam pēdējais jautājums. Kāda būs šī Internet Referral Unit loma? Tā ir Eiropola nodaļa, kas veic ļoti rūpīgu un nepieciešamo darbu, lai identificētu internetā bīstamu saturu. Kāda būs viņa loma? Lenārs Kungs. Jā, paldies, paldies komisāra kungs, kas esat ieradies par sadarbspēju atzinīgi vērtēju komisāra apņemšanos eh, aktīvi strādāt pie šī dosie. Tas ir ļoti svarīgi arī saistībā ar vienoto identitātes depozitāriju. Nezinu, vai mūsu viedokļa atšķirības ir tik būtiskas, kā tās tika prezentētas šeit. Katrā ziņā nepacietība gaida iespēju sadarboties ar eh, kolēģiem pie šī jautājuma tuvākajos mēnešos. Un paldies par jūsu Eh, dienestu gatavību palīdzēt mums arī dziļāku izpratni attiecībā uz tehniskajiem faktiem saistībā ar tehniskajiem komponentiem un citām detaļām. Par PNR jūs runājat par pārkāpumu procedūrām. Eh, PNR direktīvā tur Eiropas Savienības iekšienē no, nu, eh, organizētie lidojumi nebija obligāti iekļaujami, bet bija vienošanās ar padomu, ka tas tiks ņemts vērā. Um, bet to laikam nevar pārkāpt procedūras ietvaros risināt. Bet acīm redzot, dažas dalību valstis acīm redzot eh, šaubās par Eiropas Savienības iekšējo reisu iekļaušanu. Un ko tas nozīmē kopējai PNR sistēmas struktūrai? Ja viena vai divas dalību valstis izlems īstenot tik, eh, to tikai attiecībā uz ārējiem lidojumiem, nevis iekšējiem, kā tas tika arī apspriests. Un treškārt, Eiropol būs ļoti svarīga loma visā šai eh, struktūrā saistībā ar drošības savienību un biju mazliet pārsteigts, ka Eiropas Savienības budžets 19. gadam, kā to ierosināja Eiropas komisija, principā paredz samazināt par 21 miljonu līdzekļus un 33 amata vietas likvidēt Eiropolu. Salīdzinot ar to, ka to, eh, ko prasīja eh, valde Un Eiropola loma, ir, manuprāt, būtiski pieaug šajā kopējā ietvarā. Varbūt jūs varētu rēģēt uz to. Paldies! Lopes Agilārkungs pēdējais uzdos jautājumu. Es piekrītu eh, iepriekšējiem runātājiem, esmu paudas bažas par ļoti svarīgo priešlikumu saistībā ar uh, to, ka e, kādā veidā tiek pietiekami īsā laikā izņemts saturs no interneta, kas e, popularizē terorismu. Un ir nepieciešams arī ieviest sankcijas e, par pārkāpumiem šajā jomā. Mums ir jaunais tiesību akts, un katrā dalību valstī ir nepieciešams reaģēt. Dažās dalību valstīs reakcija nenotiek Um, bet ir nepieciešams uzsvērt, cik svarīgi ir internetā dzēst šo terorismu veicinošo un popularizējošo saturu, un tur, protams, ir arī saikne uh, ar jautājumu par uh, sadarbības trūkumu no pakalpojumu sniedzēju puses. Vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par pašu ideju, uh, kas komisijai būtu, lai varētu risināt šo problēmu visā pasākumu ķēdē, lai no vārdiem pāriet pie darbiem. Paldies! Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem, un tagad ar prieku došu vārdu komisāram Kingam, lai viņš varētu atbildēt. Paldies! Nezinu, vai atvēlētajā laikā eh, paspēšu pilnvērtīgi atbildēt uz visiem. Ja kaut ko nepaspēšu, tad noteikti rakstiski vēlāk atbildēšu. Bija vairāki temati jautājumos, kas atkārtojas, tāpēc e, sākšu ar tiem vispirms. Par e, reaģēšanu uz izaicinājumu mainīgo dabu. Es ceru, ka kopīgiem spēkiem mēs spējam pienācīgi reaģēt. islāmi, eh, ekstrēmismu draudu būtības maiņa eh, bija jāņem vērā. Mēs pieredzējām individuālus uzbrucējus pēdējā laikā, kas ir radikalizējušies bieži vien iepriekš nepamanīti, eh, cenšoties atrast veidus, kā bez īpaša sarežģītības īstenot bīstams uzbrukums Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs cenšamies e, cīnīties pret radikalizāciju, tā skaitā pret terorismu pop popularizējušu saturu. Tā ir arī daļēji atbild uz e, deprēkungu jautājumu, kāpēc mēs to darām. Diemžēl ir pierādījies, kā šādu uzbrukumi ir bijuši efektīvi, un pamatā tam ir uh, saturs internetā, kas ir um, palīdzējis radikalizēt šos cilvēkus. Un um, mums, atcīmredzot, ir jāpārbauda, vai mēs esam izmantojuši visus pieejamos līdzekļus, lai cīnītos pret radikalizāciju. Kā vairāk no jums norādīja, tas skaitā Nidermiller kungs, Domājot par šiem izaicinājumiem, mēs nedrīkstam vienlaicīgi ignorēt citus izaicinājumus. Uzskatu, ka mūsu darbs eh, cīņā ar radikalizāciju līdz šim ir eh, galvenokārt eh, koncentrējies uz islāmisku ekstrēmismu apkarošanu. Es esmu bijis iesaistīts arī sarunās, diskusijās par to, ka nepieciešams rēģēt uz citiem radikalizācijas aspektiem, tā skaitā no Eh, galēji labējai uz spēku puses. Es labi apzinos, ka šāda veida ekstrēmisms arī var novest pie cilvēku bojējas. Džo Koksa, piemēram, apvienotā karalistē gāja bojā. ieteikumi, kas izriet no gadiem ilgā darba, sadarbojoties ar ekspertiem par to, ka mums ir jāpārstrādā sava pieeja um, radikalizācijas apkarošanai un arī ārējā kontroli, piemēram, no revīzijas palātas puses, paskatoties uz viņu nesen sagatavoto ziņojumu, ko jūs skatīsiet šodien. Uh, Tas arī ir ļoti atzinīgi vērtējams. Mums eh, ir iespējams to ņemt vērā un mainīt savu pieeju arī komisijā cīņai ar radikalizāciju un ar nepacietību gaidu arī iespēju pārunāt šīs lietas ar jums. Mums, acīm redzot, ir jāņem vērā visus radikalizācijas veidus, ne tikai eh, islamistisko radikalizāciju. Tālāk par eh, terorismu saturu internetā. Kā es jau pieminēju, Mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, regulai. Jums būs vēl jāpaciešas attiecībā uz detaļām šim priekšlikumam, jo eh, izziņošana ir eh, paredzēta nākamnedēļ. Es labprāt esmu gatavs atgriezties šeit, lai turpinātu diskusiju ar jums par detaļām, tad, kad šie priekšlikumi tiks prezentēti. Uh, Es ceru, ka tad, kad jūs redzēsiet šo priekšlikumu, jūs paturēsiet prātā kontekstu un skatīsiet šo priekšlikumu, ņemot vērā progresu, kuru esam panākuši balstoties uz brīvprātīgo pieeju, bet arī izaicinājumu, kas eh, joprojām nav atrisināti. Mēs eh, pagājušā gada septembrī sākām strādāt eh, pie konkrētām uh, rekomendācijām arī vēlāk pavasarī, un šobrīd visas problēmas nav atrisinātas. Tās, kuras esam identificējuši, tā skaitā ar platformām. Līdz ar to mums nav tāda efektīva bāzes līnija eh, attiecībā uz pārpublicētu saturu Tas sasaistās ar Činici jautājumu par eh, šo nodaļu darbu, eh, kas strādā ne tikai Eiropol, bet arī dalību valstīs. Šie referral units. Tad, kad eh, tiesību sargājušās iestādes pārsūta šo saturu, ko viņi ir identificējuši kā iespējamu terorismu saturu šīm vienībām, šīm nodaļām, mums ir nepieciešams reaģēt, noteikt skaidrus, caurskatāms noteikumus par automatizētu instrumentu izmantošanu. E, Dalību valstīs šie instrumenti tiek izmantot atšķirīgā veidā, līdz ar to mums ir nepieciešams arī vienādošo pieeju, ir nepieciešams ievērot visas pamatiesības, ir jāsadarbojas ar platformām, jābūt sadarbībai arī no platformu puses lai šīs platformas apmainītos ar informāciju ar tiesību sargājušajām iestādēm. Un šos jautājumus es labprāt ar jums apspriedīšu detalizētāk eh, arī vēlāk, ja jūs to vēlēsieties. Um, terorisma apkarošanas komitejas darbs, eh, es to atzinīgi vērtēju, daudz no jums tur aktīvi strādā. Gaidu iespēju arī tur tikties tās komitejas eh, ietvaros ar jums un Gomeša kundzes jautājums par iespējamo pārklāšanos. Nu, piemēram, attiecībā uz to, kā mēs organizējam savu darbu cīņā pret radikalizāciju. Protams, ka tur ir iespējams uzlabot savu darbu. Tur nav runa tik daudz par pienākumu pārklāšanos, bet gan par to, ka mēs varam uzlabot vēl savu darbu un tā organizēšanu. Ne tikai par eh, nākamajiem priekšlikumiem runājot, eh, daudz no jums pieminēja par to, ka ir jāstrādā pie ID kartēm un savstarpējās sadarbspējas un citiem jautājumiem. Es nevēlētos zaudēt uzsvaru uz īstenošanu Mēs regulāri atskaitāmies jums caur priekšsēdētāju tā skaitā par pārkāpumu procedūrām, saucam vārdā dalību valsts, mēs to arī turpināsim darīt. Ja būs kādas problēmas saistībā ar šo aspektu, droši uzdodiet man jautājumu un mēs atbildēsim. Par Eiropolu. Lenars kungs, es domāju, jums nav jāšaubās par mūsu apņemšanos atbalstīt Eiropolu un saistībā ar budžetu Mēs turpināsim vēl šīs sarunas. Mēs vienkārši kon konstatējam parasto faktu, ka budžeta līdzekļi parasti tiek palielināti vēlāk. Tas tikai parāda to, cik svarīga loma Eiropolam ir šajā kopējā drošības arhitektūrā. Pa savstarpējo sadarbspēju. Tur, protams, bija arī citi jautājumi vēl pie tā, pie tiem mēs atgriezīsimies rakstiski. Es eh, vēlētos turpināt ciešo sadarbību pie šī dosie, kas mums jau ir bijuši ilgāku laiku. Es piekrītu prekungam, ka tas ir bijis tāds būtisks stūrakmens eh, šai struktūrā, kuru mēs veidojam kopīgi, lai nodrošinātu, ka mēs varētu iegūt labākos eh, rezultātus no šīs sistēmas, kas nodrošina drošību, bet ievēro pamatiesības. Es labprāt turpināšu detalizētu diskusiju Eh, ar jums, tā skaitā par vienoto identitātes depozitāriju, kas ir būtiski daļa no mūsu priekšlikumu. Es to esmu teicis jau iepriekš. Tur nav paredzēta jaunu datu ievākšana, jaunu datu uzglabāšana. Tā, tur netiek radīti atšķirīgi noteikumi par piekļuvi eh, datiem, bet runa ir tikai par meklēšanu. Un labprāt turpināšu šo diskusiju Eh, par šo jautājumu vai par kādiem citiem eh, priekšlikumiem ar mērķi vēl šī sasaukuma ietvaros panākt vienošanos ar jums. Lielas paldies, Kinkungs! Jā, šai Lība komitejā mēs augstu vērtējam šo iespēju jums apspriest eh, visu šos jaunā regulējuma elements. Lielas paldies vēlreiz par to, ka ieradāties ļoti visaparošas atbildes. Thank you. Okay, Un tātad, godātie kolēģi, ejam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir punkts numur 9 ziņojuma apspriešana un ziņojums ir par sit pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2017. gadā. Referents ir Jozefs Marija Terikabras. Šis ikgadējais ziņojums atspoguļo mūsu darbas komitejas kompetences lielā mērā, ietver virkni dažādu jautājumu, kas ļauj atspoguļot sasniegumus un problēmas pamatiesība aizsardzībā eh, Eiropas Savienības teritorijā. Terika Braskungs, jums došu vārdu lūdzu. Paldies! Oh, goodness, you. First, I have to apologize. Uh, I've been Pirmām kārtām gribu atvainoties. Kopš deviņiem esmu šai zālē, bet nu gan man tūlīt pat jau būs jādodas prom. Jo, nu, man līdmašīna. Uh, Es atvainojos, paldies visiem, protams, paldies kolēģiem un tā tālāk, un, nu, tur neko nevar darīt. Minūtes laikā burtiski sniegšu kopsvilkumu par to, kas izdarīts līdz šim. Pirms pāris dienām liku priekšā pirmo ziņojumu projektu, par to notika apspriešana arī pirmajā nu referenta tikšanās reizē. Sazinājos arī ar komisijas pārstāvjiem par šo tēmu Nu, ir pienācis laiks grozījumiem. Jo, protams, ka par visu nevarēju runāt jau ziņojumā, tāpēc, ka uz galda ir tikai pirmais uzdev, uzmetums. Domāju, ka pirmā sadarbība būs salīdzinoši īsa. Domāju, visi varam vienoties. Vienkārši runāsim par tiem svarīgākajiem punktiem, jo, protams, ka varam lapušu lapušiem, lapusēm rakstīt par visām šīm niansēm mm, saturiski. Rule of law, migration. Viens no svarīgākajām tēmām, protams, ir tiesiskums, tieviešu, sieviešu tiesības, runas brīvība, rasisms, ksenofobija. Uh, un dažādi cita veida diskriminācijas. Ziņojuma beigās iekļausim atsauci, un pirmo reizi tas būs šādā dokumentā, bet domāju, tas ir svarā, svarīgi uz to, cik svarīgs ieguldījums var tikt mm, gūts no pamatiesību aģentūras. Bet, nu jā, process vēl tikai norisinās, ziņojumu gatavojam. Šobrīd ir tāda, nu, pirms eh, gatavošanas fāze, tā teikt, posms, jāizdomā, cik daudz pipara, cik sāls nāksies piemest šim kopējam virumam turpmākajās dienās. Un kolēģi cer, ka jūs man palīdzēsiet ar šīm garšvielām. Un nāksiet klajā ar tālākām idejām. Bet, kā jau teicu, un vēlreiz ļoti atvainojos, bet man tūlīt pat ir jādodas prom. Thank you very much. Liels paldies! Tad tālāk dosim vārdu ānu referentiem. Like... Pirmām kārtām Gribu personīgi tikai teikt, ka man ārkārtīgi patīk šī jūsu sadaļa par tiesiskumu. Jā, jūsu ziņojumā tā tad. Franka Engele nav no tautas partijas, vai kāds viņu aizstāja? Ne. Gijona. Silvija Gijoma. Jā, nu jā, mums visiem ir grūti tikt galā ar uzvārdiem. Terijs jau gan devās prom, saprotu, bet mums būs iespēja noteikti tādu referentu tikšanās laikā, un tā tas jau bija arī iepriekš, eh, tikties un par to visu arī runāt, tāpēc runāšu pavisam īsi un ātri par šo ziņojumu. Protams, ka par formu runājot vēlamies pievērsties tiem notikumiem, kas attiec 2017. gadu, pat tad, ja, nu, diemžēl viena otra no šīm tēmām, ko skaram ziņojumā, ir, nu, tādi klasiski un atkārtojošamies pasākumi. Nu, priekšsādātāji tiesiskuma jomu, jūs jau par to runājat, uzskatām, ka šī sadaļa ir ļoti laba un būtu liederīgi šo sadaļu par tiesiskumu likt kā pirmo noteicošo šai ziņojumā. Vēl par formu runājot, domāju, ka būtu arī varbūt viena nodaļu vērts pārsaukt ksenofobiju un naida nosaukumu. Mēs varētu to saukt par diskrimināciju. Nu, tālēc ietver plašāku jomu skaitu. Un tad attiecīgi tur mēs varam runāt arī par tām grupām, kas izjūt diskrimināciju, bet kas šobrīd netiek pieminētas, to, to starp, piemēram, invalīdi. Nu, lūk, kā mēnu referenti mēs pie tā noteikti vēl strādāsim, redzēsim, kā mums tas viss izdosies. Piekrītu arī referenta ambīcijiem, ka, lai šis ziņums, padarīšu ziņumu tādu interesantāku un tā tālāk. Bet es domāju, ka šīs tēmas tomēr ir visai delikātas un sarežģītas, un nebūs iespējams no daudz kā izvairīties. Nu, pāris tādi punkti, kas manai grupai un man ir īpaši svarīgi, ko vēlēsimies minēt grozījumos, nu, piemēram, sieviešu tiesības. Domāju, ka vajadzīgs šeit papildināt to visu ar rindkopu, piemēram, par seksuālo eh, veselību un aizsardzību. Tāpat arī jāatsauc uz Stambuls konvenciju. Par tiesiskumu gribu teikt, ka sadaļa par pilsonisko sabiedrību uh, būs vēl pamatīgi, nu tāda, jāpadara tāda pamatīgāka, blīvāka, pie tā strādāsim tālāk semes, ksenofobija un naida noziegumi. Mums šķiet, ka vajadzētu uzstāt uz atsevišķiem diskriminācijas tipiem, tie pārāk maz tiek minēti šobrīd, piemēram, LGBT tiesības. Nu, vēl tāda piezīmīta varbūt Te tiek minēta statistikas dati par etnisko diskrimināciju. Un tas, protams, īpaši aktuāli manai valstī, un tas varētu būt problemātiski šajā gadījumā. Bet par to tad lemsim kopā migrācija patvērums. Domāju, ka varbūt vajadzētu pārformulēt, pieminēt papildus kaut kādas lietas vairākās kategorijās, piemēram, par solidaritātes pār, principu pārkāpumiem, um, un nepavadīt, nepavadītiem eh, mazgadīgiem. Un šai rīnkopā katrā ziņā tad varētu, eh, nu, te tiek minēts arī par atpakaļ nosūtīšanu un tam līdzīgi, bet tas varbūt mazliet um, par strauju. Katrā ziņā mēs te iekļausim papildus sadaļu, daļiņu par par, arī par safabricētajām ziņām, tātad viltus ziņām. Nu, bet katrā ziņā, kā jau teicu, šis ziņojums mūsuprāt ir ļoti svarīgs un par to visu plašu un dikti runāsim ēnu referentīšanās reizēs. Paldies, saka priekšādātāji. Kā saprotu, tad Stīvensas kundze aizstās Jureka kungu no EKR, ja? Lūdzu, jums vārds. Thank you. Priekšādātā paldies. Jā, es aizstāju Jureka kungu. Nu, vismaz net, es gan to nedaru tādā oficiālā kārtā. Runāju pati kā deputāta. Vienkārši pirmam kārtām paldies referentam par darbu. Viņš pilnīgi pamatoti ziņojuma 21. punktā saka, ka pamatiesību harta Eiropas Savienībā paredz, ka jebkāda veida diskriminācija, kas balstās uz dzimumu, rasi, sociālo izcelsmi, būtu jāaizliedz. Un ar nožēlu man tomēr jākonstatē, ka viņš nav šeit pieminējis cilvēkus ar invaliditāti. Jo hartā taču tiek runāts arī par eh, diskrimināciju, kas vērsta pret invalidi, invalīdiem un arī par to, ka šāda diskriminācija aizliedzama. Kāpēc mūs izlaiž, kāpēc mm, tas nav noticis? Nu, visas dalībvalstis taču ir ratificējušas šo tekstu attiecībā uz invalīdu tiesībām, un tas attiec īpaši uz meitenēm un sievietēm ar invaliditāti, kas izjūt dubultu diskrimināciju, lai pat neteiktu vairāku, vairākas, vairākas slāņainu diskrimināciju kā es pati arī uzsvēru savā ziņojumā, ko sagatavoju par 2016. gada attiecīgo situāciju, sievietes un e, meitenes ar, ar invaliditāti pa, tiek pakļauts krietni lielākai fiziskai, seksuālai vardarbībai, izjūt vēl plašāku diskrimināciju un viņām jāpiedāvā vienlīdzīgas iespējas, jāpiedāvā iespēja spēlēt savu lomu sabiedrībā pilntiesīgā veidā. Un tāpēc ēna referentiem gribētu lūgt pārliecināties, ka šeit tiek minētas visas diskriminācijas diskriminācijas formas. Tostarp arī diskriminācija, kas pamatojas uz invaliditāti. Nedrīkstam eh, pievērt acis uz to, ka tā ir ļoti būtiska cilvēku grupa Eiropas Savienībā un šobrīd netiek pieminēta. Mēs bieži tiekam aizmirsti un, un tas lūk labi parādās arī šajā ziņojumā. Es domāju, ka tas nav atbilstīgi. Eiropas invaliditātes stratēģija taču ir izstrādāta, un mums ir jātop pieminētiem, un es ceru, ka tas tiks izdarīts arī šajā ziņojumā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji. Marina, Marija Kristīna Veržjā. Paldies, priekšādātāji. Atvainojos, ka iedos ar nelielu kavēšanos. bet man vajadzēja būt citā, citas kumtai sanāksmēm. Pirmām kārtām paldies referentam par sanāksmi, ko mēs noturējam šīs nedēļas sākumā, un tas parāda, ka mēs, nu, kā vairākums esam vienisprātis par šo kopējo veikto analīzi kopumā. Viņš ir vēlējies šeit sniegt tādu kopsavilkumu par dažādām lietām un mērķiecīgi pievērties konkrētām lietām, Ziņojuma sākumā jau vienmēr tas tā tiek teikts, un tad pēc tam vienmēr novērojam, ka īstenībā katrs liek iekšā visu, ko grib, katrs pats savu uh, tēmu, bet šķiet, ka referents tam krietni cerams pievērsīsies un būs tāds saskaņots homogēns ziņojums. Es domāju, ka demokrātijas tiesību ievērošana uh, un tiesiskuma ievērošana jāliek pirmajā vietā tieši tā, kā tika jau teikts, jo tas tiešām ir tas svarīgākais Vērtēju augstu arī to, to sadaļu un nozīmi, ko referents piešķir uh, eh, pamatiesība aģentūrai. Domāju, ka netiek pietiekam uzsvērts um, šis elements. Tas taču ir informācijas avots un tā tālāk divas lietas, kas, manuprāt, nav pietiekami eh, izgaismotas šai ziņojumā cīņā pret terorismu, piemēram, pamatiesība aizsardzība un otrām kārtām konkrētāk datu aizsardzība, kas arī, protams, ir tāda tēma, kas iet pāri dažādām, eh, dažādiem sektoriem, mums ir vairāk pētījumi par to izstrādāti, nu, lāk par datu aizsardzību un arī šo saikni starp migrāciju, nelegālo migrāciju un terorismu. Un visi, kas šais jautājumos specializējas, vienmēr saka, ka ir iespējams, ka ir arī tādi teroristi, kas tieši kā nelikumīgi migranti ieceļo valstī. Tā nav, tas nav gan vairākums, bet tāpat laikā terorisma apkarošana ir, zināmā mērā, jāizteno arī ES ietvaros uz mūsu zemes. Par migrāciju runājot, es domāju, ka šeit vajag spēcināt šo tekstu un tos elementus, kas saistīta ar vidusjūras situācijas attīstību. Pēdējās dienās piedzīvojām jau atkal, ka diemžēl tā, neskatoties uz to, ka ir samazinājušies kopumā šis bēgļu skaits, tomēr eh, nu, atkal, bija samazinājušies skaits, tas atkal tagad sāk pieaugt. Mm, katrā ziņā nav pietiekams, eh, pietiekams izmaiņas un progress. Un tad tad, piemēram, arī jāpievērš tai situācija, ka daudzi, kas var viens otrs, kas ir bēgļi pēc savu raksturu un visām uh, um, raksturījumiem, tomēr tiek turēti aizturējumā. Un jādomā par viņu pamattiesībām. Piekrīt arī Gijomas kundzei kas runāja par etniskās uh, diskriminācijas statistiku. Tas ir tāds ļoti aktuāls Um, diskusija temats mūsu valstī. Nu, te varbūt runa ir arī par tiem izvēlētajiem terminiem, par vārdiem, kas tiek formulēm, kas tiek izmantots. Un vēl es gribētu, lai mēs strādājam arī par diskriminācijas un rasisma. Varbūt, ka ka varbūt atsevišķa sadaļa par rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem un tad diskrimināciju vēl arī atsevišķi. Nu, tātad divas nodalītas lietas tās varētu būt arī, jo pastāv arī diezgan liels atšķirības starp abiem šiem elementiem. Nu, katrā ziņā darbs mums ir vēl priekšā. Un, un vēl mēs arī gribētu, nu, pieminēt tādu lietu kā dažādu diskrimināciju, nu, tā teikt, uh, akumulēšanos, kā tas, piemēram, ir um, invalīdu, sieviešu un meiteņu gadījumā. Bet nu šķiet, ka pār, tomēr pārsvarā visu esmu pieminējis, ko gribēju pieminēt šajā saistībā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Činičī kundze. Grazie, <clears throat> grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt paldies uh, referentam par ziņojumā ieguldīto darbu. Protams, ka šis ziņojums attiecas uz 2017. gadu, un tas bija ļoti sarežģīts un grūts gads attiecībā uz pamattiesībām. Es domāju, tādējādi ir ļoti svarīgi, lai mēs šeit ieņemam nostāju. Kā jau kolēģi, kas nu pat runāja, teica, Šim ziņojumam vēl vajadzīgs tāds spēcinošs elements virknē jomu, un te es īpaši domāju par dzimumu līdztiesību. 2017. gadā piedzīvojam krietni daudz tādas nu, negatīvas situācijas attiecībā uz šo lietu. Un vēl viena lieta, kas mūsuprāt arī vairāk jāatspoguļo, ir mazgadīgo, nepilngadīgo tiesības. Tās te tiek garām ejot pieminētas migrācijas sadaļā bet, manuprāt, tā ir tēma, kas pelnījusi krietni nu, tādu plašāku izklāstu, un es katrā ziņā no savas puses ar grozījumiem pievērsīšos tieši tam. Ir virkne tādu aspektu, kas saistīta ar nepilngadīgo tiesībām, piemēram, piekļuve tiesiskumam, tieslietām, tieši, aizs, tieši aizsardzība tieši saistē, um, tā tad arī aizsardzība pret radikalizācijas centieniem tā tālāk un tā joprojām. Te vajadzētu vēl tādu varbūt atsevišķu sadaļu, mm, līdzīgi kā tas parādās arī pamatiesība aģentūras ikgadējā ziņojumā. Tātad par to iesniegšu groz, grozījums. Nākamais runātājs Lopes Agilārs. Paldies priekšādātāji. Nenoliedzami pamatiesības ir viens no būtiskākajiem principiem, un tā ir tā pamatvērtība, uz ko balstās visa Eiropas Savienība, un tāpēc pavisam pamatoti, ka šeit iekļaujam vērtējumu par ikgadējo situāciju ar pamatiesībām. Katrs šeit minētais punkts, arī ko pieminē citi kolēģi, neskatoties uz mūsu varbūt dažādām politiskajām grupām un ideoloģiskajām domstarpībām, tāpat laikā saņem plašu vienotu atbalstu uh, šajā gadījumā, jo katra no šīm lietām, kas tika minēta, ir pavisam aktuāla. Nu, kaut vai vienlīdzība šajā ar vien pieaugošajā nevienlīdzīgajā vidē. Tad, piemēram, šī kustība MeToo, uh, sieviešu tiesību kustība arī pavisam pamatoti mm, tiek minēta. Jo pēc visiem šiem daudzajiem noklusēšanas gadiem beidzot juridiski tiek uh, nu, kaut kādas normas pieņemtas, kas vērstas pret sieviešu diskrimināciju. Tas no jauna parāda, ka nu, viss darbs vēl nav pabeigts. dzimuma vienlīdzība. Nu, protams, aktuāli arī Stambuls konvencijas kontraktos seksuālās un reproduktīvās tiesības, to starp arvien pieaugšie uzbrukumi no eh, pret sieviešu tiesībām, to starp arī ES dalību valstīs. bet vēlējos papildināt šos svarīgos punktus, runājot par to, ka nepieciešams vērsties pret jebkuru diskriminācijas formu šajā arvien nevienlīdzīgajā pasākumā, un tam jānotiek tiesiskā kārtā. Jo arī uz pret tiesiskumu tiek vērti uzbrukumēs dalību valstīs. Un tas aktuāli, piemēram, migrācijas kontekstā. Patvērumu meklētāji ir īpaši riskam pakļautas grupas, īpaši tad, ja tās ir sievietes un meitenes, nepilngadīgie, bērni. Tāpat arī minoritātes tiek pakļautas dažādām naidarunām internetā, diskriminācija attiecīgi arī par to jāvēršas, tātad tiešsaistes diskriminācijai. Un tad, protams, tad, protams, arī eh, jārunā par visām šīm riskam pakļautajām grupām LGBT, invalīdiem tā tālāk. Un tāpēc, lai arī, piemēram, nu, mums kā sociālistiem varbūt nav mūždien politiskas vienotības ar EKR šeit parlamentā, tomēr šai gadījumā es varu tikai un vienīgi piekrist tam, ko teica kolēģa Helga Stīvensa. Are, uh, the, the for... Par to, ka šeit jāpiemina pilnīgi visas diskriminācijas formas. Tie visi ir ļoti svarīgi punkti. tam ir jāturpinās, nu, jābūt tādā vienotā saiknē, saitē mums jārunā arī par visa veida cīņu pret diskrimināciju, jo pamatiesības taču ir tik svarīgas. Uh, thank you very much for. Liels paldies! Paldies par šīm debatēm! Tālāk došu vārdu Nolaina kundzei no komisijas. Lūdzu! Very briefly. Uh, commission... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Komisija arī vēlētos apsveikt arī Kābrasā kungu par šo ziņojuma projektu. Mēs domājam, ka šajās sešās jomās mēs varam daudz ko darīt. Viņš ir izvēlējies patiešām pamatotus tematus. Vienīgais komentārs, ko mēs vēlējāmies paust, ir tas, ka dažkārt varbūt Šis teksts izskatās diezgan drūms un netiek pieminēts tas labais, ko mēs esam paveikuši, lai tiktu galā ar problēmām, ar kādām saskaramies šajā jomā. Jo īpaši es gribu pieminēt eh, sieviešu tiesības, kas, eh, protams, komisijai bija ļoti augsta prioritāte pagājuši gadu. Un mēs esam šeit eh, uzsākuši šādus pasākumus, nodibinājuši kolokviju Tāpat arī nākuši klajā ar secinājumiem. Pieminēšu arī bērnus migrantus. Arī šeit ir bijis komisijas paziņojums un padomas secinājumi. Ir arī izveidots uh, aizbildņu tīkls. Tāpat arī runājot par uh, ziņotājiem, par uh, ziņasniedzējiem, mēs vēlētos, lai tiek vairāk runāts arī par pozitīvo, par darbu, kas ir paveikts. Īsnībā šeit tiek uzskaitītas tikai problēmas, un tad varbūt tas viss izskatās patiešām drūmi, izskatās, ka mēs nedarām pilnīgi neko, kaut arī īsnībā mēs daudz ko darām. Thank you. Uh... Paldies! Lielas paldies par eh, debatēm! Vēlētos jums atgādināt, ka Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 2. oktobris, pulkstens 12. Lūdzu, nosūtiet grozījums, ja jums tādi būtu, un tagad pievērsīsimies desmitajam darba kārtības punktam. Godāmie kolēģi, mūsu nākamais punkts ir E pierādījumu pakotni, un te ir runa par diviem instrumentiem - par regulu un direktīvu. Jo īpaši šeit ir runa par mm, mm, jaunu pārobežu piekļuvi e-pierādījumiem. Šī instrumenti ir tikko stājušies spēkā, e, tātad e, kopš māja tie ir spēkā, un te ir runa par e, direktīvu 2014-41 par Eiropas izmeklēšanas orderi. Es vēlētos eh, jums arī atgādināt, ka direktīva, kas attiecas uz savstarpēju izmeklēšanas pasākumu atzīšanu, tika pieņemta ar visu politisko grupu piekrišanu, un Nuno Melo ir uh, referents. Pašreizējais uh, priekšlikums uh, ievieš dažādus jauninājumus attiecībā uz e-pierādījumu pieprasīšanu. Tā skaitā te ir runa pār ārpus teritorijas tiesību piemērošanu un par iespējama jauna jēdziena ieviešanu par savstarpēju atzīšanu. Un šeit nebūs runa par izdodošo un izpildošo iestādi, bet gan par attiecību definēšanu starp izdodošo iestādi un pakāpojumu sniedzēju un tā pārstāvi. Mums vajadzētu izvērtēt visus šos punktus, un, protams, šeit referenta viedoklis būs ļoti svarīgs. Tagad eh, došu vārdu komisijai. Un komisijas vārdā izteiksies divi cilvēki. Izabela Periņo un Šrētera kun, Šrēteres kundze. Lūdzu, jums vārds. Labdien! Labdien, priekšādātās kundze! Mani sauc Izabela Periņo, esmu nodaļas vadītāja just ģenerāldirektorātā un esmu atbildīga par eh, šo dosieju. Mēs esam priecīgi, ka varam jums prezentēt šo projektu, tāpēc, ka šis dosie komisija ir ārkārtīgi svarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit mēs atbildām uz reālām vajadzībām, kādas ir prokuroriem. Un šī dosie vēsture mums ļauj saprast, cik būtiski būtu pieņemt šos priekšlikumus un darīt to ātri. Tieši pēc uzbrukumiem Bataklānā 2015. gada 13. novembrī pie mums vērsās Parīzes prokuratūra, aicinot mūs izveidot instrumentu, kas viņiem ļautu daudz ātrāk iegūt informāciju, kas ir vajadzīga izmeklēšanā. Mēs tikāmies ar prokuroriem Parīzē un eh, piedalījās arī vairāki komisāru no kolēģijas. Mēs eh, tātad tikāmies ar prokuroriem, un viņi visi norādīja, ka uh, kriminālās eh, sadarbības instrumenti strādā ļoti vāji un prasa ļoti daudz laika. Šis jautājums bija ļoti steidzams, jo tikko bija noticis teroristu uzbrukums, un tieši tāpēc informāciju vajag iegūt daudz ātrāk. Jau no paša sākuma uh, Eh, šajā projektā iesaistījās vairākas valstis. Pēc tam Beļģija arī cieta no atentātiem Mālbēgas metrostacijā un lidostā, un atkal pie mums eh, vērsās eh, prokurori, aicinot mūs nāk klajā ar jaunu instrumentu. Jo no paša sākuma ļoti daudzas valstis mobilizējās, jo Tās vēlējās nodrošināt daudz labāku atbildi uz terorismu. Un, lai to darītu, ir jāsaņem atbildes daudz ātrāk no pakāpojumu sniedzējiem. Jau divus gadus komisija ir veikusi intensīvas konsultācijas, esam tikušies ar praktiķiem un esam mēģinājuši saprast viņu vajadzības. Esam mēģinājuši arī kopā ar viņiem izpētīt visreālākās alternatīvas, un lūk, nākam klajā tagad ar diviem priekšlikumiem. Tie tika pieņemti 17. aprīlī. Taņa jums tagad eh, prezentēs eh, šo instrumentu saturu. Labrīt! Es eh, vēlētos pateikt pāris vārdu, kāpēc mēs nākam klajā ar šo priekšlikumu un ar kādām problēmām tad šeit mēs saskaramies, ko mēs mēģinam šeit apkarot. Vēlējos norādīt, ka e-pierādījumi, tā tad ir elektroniski pierādījumi, visi dati, kas ir pieejami elektroniskā formātā, tie varētu būt e-pasti, tie varētu būt kādi uh, izziņu uh, pakāpojumi, tie visi ir ārkārtīgi būtiski uh, izmeklēšanā. Te nav runa tikai par kibernoziegumu izmeklēšanu, kur šāda veida pierādījumi ir uh, daļa no vajadzīgiem elementiem, bet te ir runa par jebkāda veida noziedzīgiem nodarījumiem mūsdienās. Mēs visi arvien vairāk paļaujamies uz šāda veida pakāpojumiem. Šādi pakāpojumi tiek izmantoti komunikācijā, datu uzglabāšanai, un to pašu dara arī noziedznieki. Tāpēc ir tikai normāli, ka eh, šādu pierādījumu nozīme pieaug. Problēma ir tāda, ka šeit ir jāņem vērā arī starptautiskais konteksts. Vēlējos jums paskaidrot, par ko tad šeit ir runa. Tātad jūs visi zinat šos pakalpojumus niedzējus Google, Microsoft, Facebook, Twitter un tā tālāk, bet ir arī daudz mazāku spēlētāju. Un šie pakalpojumu sniedzēji ļoti bieži savus pakalpojumus sniedz no ārzemēm. Te nav runa tikai par ārvalstu uzņēmumiem. Uh, ļoti bieži tiek izmantot arī dažādi veidi datu uzglabāšanai. Piemēram, ir kāds uzņēmums, kas ir izveidots vienā valstī, bet tā datu centrā atrodas citā valstī. Savukārt pakāpēm tiek sniegti vēl uh, citās valstīs. Tas, uh, protams, uh, nāk par labu uzņēmumiem. Uzņēmumi izmanto iekšējā tirgus uh, sniegtās iespējas, taču tiesība aizsardzības iestādēm savukārt tas uh, rada problēmas, jo viņu kompetence apstājas pie konkrētās valsts robežām. Tieši tāpēc ir vajadzīga starptautiskā sadarbība, kas ietver vairākus instrumentus. Ļoti daudzos gadījumos izmeklēšana nav saistīta ar starptautisku kontekstu. Lūk, piemērs varētu būt, teiksim, bruņota laupīšana Beļģijā, bet eh, visi elementi tā tad eh, ir Beļģijā, mm, šis nodarījums eh, noteikti Beļģijā, noziedznieki ir Beļģija, cietušie ir Beļģija, taču noziedznieki ir izmantojuši Facebook, lai sazinātu savā starpā, un policijai ir jāsaprot, kas tad slēpjas ar šī konkrētā konta. Attiecīgais iesniegums ir jānodod, teiksim, īrijai, tāpēc, ka dati tiek labāti īrijā. Vai varbūt pat ir jāvēršas pie ASV, lai atklātu, kas tad slēpjas aiz šī Facebook konta, kas ir izmeklēšanas pats sākums. Lūk, šādas ir e-pierādījuma īpatnības. Starptautiskie sadarbības rīki, kas pašlaik ir mūsu rīcībā, nevienmēr ir eh, paredzēti šāda veida situācijām un eh, izaicinājumiem, ar ko ir jāsaskars izmeklētājiem. Ir jāatcerās, ka e-pierādījumi ir ļoti mm, trausli pierādījumi, tos var viegli pārvietot, tos var vienkārši dzēst, un izmeklēšanā Ļoti bieži šādai pierādījumi ir jāpieprasa vairākos posmos. Vispirms ir jāsāk ar informāciju, kas slēpjas aiz konkrētā konta. Pēc tam jums ir jāzina, ar ko šis konta īpašnieks ir sazinājies. Iespējams, pēc tam būs vajadzīgs arī saturs. Tātad var būt dažādi veidi, kā pieprasīt e-pierādījumus izmeklēšanai. Laiks arī ir ļoti būtisks. Ja kavēšanās ir pārāk liela, tad mm, izmeklēšana iestrēdz. Tātad mums ir savstarpējās eh, tiesiskās palīdzības procedūras ar trešajām valstīm, mums ir arī izmeklēšanas orders, kas darbojas Eiropas Savienībā. Savstarpējās eh, tiesiskās palīdzības eh, procedūras prasa visvairāk laika, var paiet pat vesels gads, lai saņemtu informāciju, piemēram, no ASV. Attiecībā uz izmeklēšanas orderi tas darbojas mazliet ātrāk esam aprēķinājuši, ka tas prasa apmēram 20 dienas. Bet pat 20 eh, dienas izmeklēšanā var būt problēma, ja jūs eh, paļaujaties uz šiem pirmajiem elementiem, lai identificētu um, noziedzniekus. Vēl kāds mehānisms, kas ir izstrādājies praksē, ir mm, brīvprātīgās eh, palīdzības procedūra, kas ir izveidojusies ar ASV pakāpojumu sniedzējiem bet šeit ir runa par tādiem datiem, kas net, nesatur saturu. Un te tātad sāk darboties šī savstarpējā tiesiskās palīdzības procedūra. Brīvprātīgā sadarbība īsnībā ir mehānisms, kuru um, tiesība aizsardzības iestādes izmanto visvairāk, lai iegūtu pierādījumus. Lūk, daži skaitļi. 2016. gadā Mēs eh, zinām, ka četri lieli pakāpojumi sniedzēja ASV saņēma apmēram 120 tūkstošu lūgumu no dalībvalstīm, no Eiropas Savienības dalībvalstīm par e-pierādījumiem, un tie ir apmēram 1200 savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumi. Um, tad, tad tā ir oficiālā palīdzība pretēji brīvprātīgai palīdzībai. Protams, ka šī brīvprātīgā palīdzība mazliet atšķiras eh, no savstarpējas tiesiskās palīdzības un no izmeklēšanas ordera. Parasti eh, šeit viss notiek ārpus tiesiskā ietvera, nav nekādas tiesiskās noteiktības, nec pakāpojums sniedzējiem, nec arī eh, iestādēm. Un šādas tiesiskās noteiktības arī nav cilvēkiem, par kuriem tiek sniegti dati, jo viņiem netiek sniegtas nekādas garantijas attiecībā uz šīm procedūrām. Kādi tad ir mūsu priekšlikumi, kādi ir galvenie elementi mūsu priekšlikumos? Pirmais priekšlikums ir Eiropas um, pierādījumu uzrādīšanas un saglabāšanas orderis. Tas ļauj mm, tiesība aizsardzības iestādē vērsties pie pakāpojums sniedzēja citā dalībvalstī uh, tieši neizmantojot uh, instrumentu sadarbībai ar tiesībā aizsardzības iestādēm citā valstī. Tas ir kaut kas ļoti jauns un uh, atšķiras no mehānisma, kas uh, darbojas pašlaik. Tiesība aizsardzības iestādes zināmos uh, gadījumos tiek iesaistītas šādu lūgumu izskatīšanā. Tātad te ir runa par uh, konkrētās dalībvalsts imitātēm un privilēģijām, ja tās tiek skartas, tāpat arī parādās eh, konkrēti ļaunprātīgas izmantoš, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un, eh, protams, arī eh, šādus orderus var izpildīt iestādes tādos gadījumos, ja pakāpojums niedzējs nepiekrīt. Kāpēc mēs esam ieteikuši šādu atkāpi no tradicionālā tradicionālās sadarbības. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs ātrāks mehānisms. Pašreizējais mehānisms balstās uz tādu loģiku, ka nevar ieviest termiņus. Un līdz ar to šo instrumentu efektivitāte nav gana laba. Otrais apsvērums bija tāds, ka dalībās, kur atrodas pakāpojums niedzējs, vai arī, kur atrodas eh, šī eh, sniedzēja tiesiskais pārstāvis, ļoti bieži nav saistītā ar izmeklēšanas dalībvalsti. Tad, tad vienīgais, eh, vienīgā dalībvalsts, ar kur varētu sadarboties, ir tā dalībvalsts, kuras jurisdikcija attiecas uz pakāpojumu sniedzēju. Tieši tāpēc mēs neredzējām nekādu pamatojumu, kāpēc šīs dalībvalstis varētu iesaistīt. Lūk, uh, Šāds princips ir ņemts vērā. Vēl ļoti būtisks jaunums mūsu priekšlikumā ir tas, ka mēs vairs neizmantojam datu uzglabāšanas vietu eh, kā galveno argumentu jurisdikcijas noteikšanai. Pirms mēs nācām klajā ar šo priekšlikumu, mēs apmēram eh, divus gadus tikāmies ar ekspertiem, konsultējāmies un nonācām pie secinājuma, ka datu uzglabāšanas vieta nav piemērots faktors. Uzglabāšanas vietu nosaka pakāpams sniedzējs, balstoties uz ekonomiskiem faktoriem. Ļoti bieži tas nav pat zināms. Ļoti bieži dati var tikt uzglabāti arī dažādās vietās, vai arī datus var um, pārvietot eh, no viens servera uz otru. Piemēram, Google ir šāds modelis, un ļoti grūti ir noteikt, kurā brīdī dati um, atrodas kurā vietā. Tad, tad ļoti bieži mums arī nav piekļuvis eh, šiem datiem. Uh, Zviedru kolēģiem ir ļoti lieli datu centri viņu teritorijā, bet viņiem nav nekādas piekļuves šiem datu centriem. Tieši tāpēc datu uzglabāšanas vietu mēs savā priekšlikumā neņemam vērā. Ļoti svarīgs jautājums šajā mehānismā ir, eh, kādu lomu mēs piešķirsim pakāpojumu sniedzējiem. Pakāpojums sniedzējs saņem um, orderi no citas dalībās um, iestādes. Jautājums ir, kāda loma ir šiem pakāpojumu sniedzējiem? Vai viņiem ir jāņem vērā šie orderi vai tie kaut kādā veidā aizstāja viņu dalībvalsts sniegtos rīkojumus? Mēs nepiešķiram pārbaudas tiesības, jeb lomu pakāpojumu sniedzējiem. Viņiem ir um, jāatbild uz šiem rīkojumiem. Ja viņi redz eh, kaut kādu ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, tad viņi var iesaistīt savas valsts iestādes. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai šajā priekšlikumā būtu iekļautas dažādas garantijas. Mēs īpaši vēlamies eh, aizsargāt pamatiesības, mēs eh, šeit ņemam vērā visas tiesības, kas ir paredzētas krimināla procesā, tāpat arī mums ir noteikti dažāda veidā sliekšņi um, noziedzīgiem nodarījumiem, kāda šo mehānismu var izmantot. Mums ir runa arī par tiesas atļaujām. Ļoti bieži tiesas tiek iesaistītas, ja šādi uh, datu sniegšanas orderi tiek uh, sagatavoti. Un, protams, ka tie runā arī par datu veidiem. Ir arī uh, samērīguma un vajadzības prasības. Esam ieviesuši arī uh, prasības attiecībā uz garantijām tiem cilvēkiem, kuru dati tiek uh, meklēti. Ļoti daudzās eh, dalībvalstīs īsnībā šādas garantijas pat vēl nepastāv. Un esam nākuši klajā arī ar eh, noteikumiem attiecībā uz eh, tiesību normu kolīzijām. Tāpat arī pēdējais par direktīvu. Direktīva nosaka pienākumu pakāpojumu sniedzējiem noteikt tiesisko pārstāvi. Tas nodrošinās vienādus spēles noteikumus un ļaus uh, dalību valstīm saprast, pie kā tad tām ir jāgriežās, meklējot e-pierādījumus. Un tas ļaus arī vērsties pie tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri iespējams nav pārstāvēti dalību valstīs, un um, viņiem ir nozīmēts tikai tiesiskais pārstāvis. Tas būtu viss par mūsu priekšlikumiem. Mums uh, šeit ir iekļauti daudz jauni elementi, bet Mēs eh, domājam, ka praktiķiem līdz ar to būs daudz vieglāk strādāt. Esam eh, mēģinājuši atrast līdzsvarotus priekšlikumus. Mēs, protams, varam diskutēt par detaļām, taču mēs eh, domājam, ka šeit ir ļoti daudz labu ideju. Un mēs ceram, ka mēs varam paļauties uz Līve komiteju un ka mēs varēsim arī konstruktīvi sadarboties ar padomas prezidentūru. Protams, esam gatavi arī apspriesties ar jums, ja jums rodas kādas problēmas attiecībā šo priekšlikumu. Like Jā, paldies. Došu vārdu Birgitai Zipelei kā galvenai referentei. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par to, ka viņi atklāja arī pamatojumu saviem jaunākajiem tiesībāk priekšlikumiem krimināla tiesībās attiecībā uz Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem. Mēs tos saīsināt saucam par e-pierādījumu tiesībāktiem. Kaut arī Šis ir pirmais oficiālais pasākums šajā komitejā par šo tematu. Man jau bija iespēja tikties ar vairākām iesaistītēm pusēm - komisiju, padomi, NVO, nozars pārstāvjiem. Daudzajās sanāksmēs es sapratu, ka lielākā daļa no iesaistītajiem atzinīgi vērtēja iespēju ieviest vienotu kriminālu tiesību instrumentu Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, kāda loma būs elektroniskiem pierādījumiem krimināla tiesībās, ka šī loma pieaugs. Šāds sadarbības režīms varētu būt veids, kā pārvarēt esošās eh, problēmas saistībā ar diezgan necaurskatāmo ietvaru saistībā ar savstarpējo tiesisko palīdzību. Šī varētu būt iespēja pātrināt kriminālu izmeklēšanu. Es saprotu, ka tiesību sargājušās iestādes eh, meklē datus, bet bieži vien eh, eh, pierādījumi vairs nav pieejama, vai arī dati atrodas eh, pie pakalpojumu sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības. Un tur nepastāv ieinteresētība konkrētajā lietā, jo visas iesaistītās puses atrodas Eiropas Savienībā. Saprot arī vilšanos un pakalpojumu sniedzēju puses Eiropas Savienībā, kuriem ir sarežģījumi saistībā ar pašreizējo tiesisko ietvaru, cenšoties tikt galā ar uh, Eh, pieprasījumiem no tiesību sargājušām iestādēm no dažādām dalību valstīm. Tomēr, ņemot to visu vērā, visas tikšanās un arī sagatavotie dokumenti parādīja, ka priekšlikumi, kādi tie ir šobrīd, tā vietā, lai radītu lielāku skaidrību, noteiktību, caurskatāmību visām iesaistītajām pusēm, tā vietā riskē radīt vēl lielāku juridisko nenoteiktību lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, it īpaši attiecībā uz pamatiesību principu ievērošanu. Šāda tiesiskā nenoteiktība varētu apdraudēt pašu pamatojumu šim tiesībāk priekšlikumam, respektīvi sadarbības pātrināšanu krimināltiesībās. Centīšos e, sniegt kopsavilkumu par būtiskākajām problēmām, kuras saredz šajā paketē. Šis instruments, kā to norādīja komisija, izveido pilnīgi jaunu sadarbības režīmu, kas ļauj tiesiskajām iestādēm vienā dalību valstī tiešā veidā pieprasīt uh, E, pierādījumu sniegšanu un saglabāšanu citā dalību valstī esošajiem pakalpojumu sniedzējiem vai pat ārpus Eiropas Savienības. Pamatā nav paredzēts iekļaut pakalpojumu sniedzēju dalību valstu iestādes, atbildīgās iestādes, vai arī konkrēto personu, e, kuras dati tiek meklēti. Kaut arī līdz šim tika runāts par savstarpējo atzīšanu starp tiesiskajām, eh, eh, savstarpējo tiesisko lēmumu atzīšanu starp dalību valstīm. Neskaroties visiem esošajiem instrumentiem policijas sadarbības jomā, kas jau ir pieņemta Eiropas līmenī krimināltiesību definīcija, tā skaitā pārkāpumus, uzskaitījums un tiesībām izmeklēšanas procesā joprojām ir pašu dalību valstu kompetencē. Līdz ar to definīcijas saistībā ar kriminālu noziegumiem, sankcijām un tā tālāk ir ļoti atšķirīgas starp dalību valstīm. Kā tās e, varētu radīt problēmas? Kaut vai e, tādēļ, ka šie priekšlikumi varētu ietvert e, konkrētu orderi attiecībā uz uh, citas dalību valsts pakalpojumu sniedzēju. Eiropas uh, um, pierādījums sniegšanas saglabāšanas rīkojumi varētu tikt izdoti par pārkāpumiem, kas ir uh, krimināli sodām vienā dalību valstī, bet var nebūt tādi otrā dalību valstī. Daudzi kritiķi ir uh, lūguši konsultēties uh, ar dalību valstu sniegts eh, oficiālajām iestādēm, kur atrodas pakalpojums sniedzējs, eh, kur, piemēram, var eh, būt skārts jautājums ar valsts drošību. Bieži vien tas var skart arī dalību valsti tai personai, kuras dati tiek meklēti. Šis priekšlikums liek lielu slogu uz pakalpojumu sniedzējiem, prasot viņiem pārbaudīt pieprasījuma autentiskumu pamatiesību apsvērumus, imunitāti un tā tālāk. Tomēr visām šīm pārbaudēm paredzēts termiņš ir maksimums desmit dienas, un ārkārtas gadījumos runē par sešām stundām. Un daži šaubās, ka tas ir īstenojams it īpaši mazākiem pakalpojumu sniedzējiem. Un, kas ir vēl svarīgāk, vai mēs tiešām vēlamies krimināltiesību jomā veicināt privātus e, lēmumus par ļoti būtiskiem lēmumiem, tā skaitā par privātumu tiesībām. Un tieši par privātumu runājot, man bija arī pārsteigums redzēt, ka e, priekšlikumā regulai komisija ierosina pilnīgi jaunu datu kategoriju izveidošanu, kas atšķiras no jau izveidotajām datu kategorijām citos Eiropas Savienības tiesību aktos. Uh, Es šaubos, vai tas tiešām veicinās izmeklēšanas iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darbu. Turklāt, priekšlikumā paredzēti zemāki sliekšņi vai robežvērtības mazāk eh, sensitīvām datu kategorijām, bet paskroties uz definīcijām, rodas šaubas, vai šādas datu kategorijas tik tiešām ir mazāk sensitīvas. Turklāt esošās kategorijas nav arī precīzi definētas, bet daļēji iekļauj vienas un tās pašas definīcijas, kas atstāja daudz iespējas um, diskutēt par to, kuri dati iedaras kurā kategorijā. Tādēļ es nonāku pie nākamā uh, punkta drošības pasākumu procesuālajā drošības pasākumu, piemēram, tiesības uz informāciju, pie tiesības uz efektīviem tiesiskiem līdzekļiem netiek pilnībā garantēts. Ņemot vērā šī jaunā režīma izveidi, aizdomās turētās personas un apsūdzētās personas ir jānodrošina ar pietiekami spēcīgiem aizsardzības līdzekļiem. Mums nevajadzētu arī visbeidzot aizmirst, kā tādējādi tiek atvērta Pandoras lāde. Uh, mudinot citas valstis ārpus Eiropas Savienības arī ieviest tādas pašas prasības attiecībā uz Eiropas Savienībā esošiem pakalpojumu sniedzējiem, paskatoties, cik daudz dažādu valstu ir pasaulē ārpus Eiropas Savienības. Dažas uh, šīs jurisdikcijas varētu būt eh, tādas, kas atšķiras no mūsu nostājas attiecībās pamatiesībām, bieži vien politizētas, nevis balstītas krimināla tiesībās. Līdz ar to, ņemot vērā šādu iespēju, mums ir viss jāizteno balstoties uz augstākajiem standartiem. Ar to es visu gribēju sacīt, ka šeit vajadzēs daudz debatēt, daudz ko pārbaudīt, un tāpēc labprāt uzklausīšu ēnu referents un viņu viedokli par šiem dosijiem. Paldies! Paldies, Birgit! Dantonkungs, ECR. Paldies! Šis ir interesants priekšlikums, it īpaši skatot to eh, kopsakarībā ar e-privātumu. Man nav šo, nekādas problēmas nodot datus privātām uh, firmām, bet uh, man ir problēma ar to, ka uh, valdība ļauj privātām kompānijām um, vērsties pret mani nakts vidu izvēlkot manu gultu. Uh, Um, no otras puses, šis ir ļoti svarīgs temats. Ir nepieciešams šo problēmu risināt, ka tehnoloģiju firmas nevienmēr ir spējīgas pienācīgā laika termiņā sniegt informāciju. Principā es atbalstu šī priekšlikuma ideju, bet es domāju, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai panāktu, ka tas viss tiek pareizā veidā izveidots. Vairākas lietas, kas man īpaši iekrita acīs. Vispirms par rīkojumu pierādījumu sniegšanai, ņemot vērā laiku, kas tam ir atvēlēts. Pienākums reaģēt desmit dienās vai sešās stundās īpaši steidzamos gadījumos potenciāli tas būtu pie, pieņemami lieliem uzņēmumiem, bet mums jādomā arī par mazākiem. Piemēram, iedomājieties Meksikā esošu platformu, kuru uztur divi cilvēki. Es piedāvā pakalpojums Eiropas Savienībā, kas eh, pusnaktī iet gulēt, astoņos no rīta eh, pamostas un konstatē, ka eh, kamēr viņi gulēja, ir pagājuši sešu stundu termiņš, kas viņiem tika dots e-pastā atsūtot pieprasījumu. Mums ir jānodrošina, ka tas viss darbojas visiem. Un arī lielajiem uzņēmumiem jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ja viņi saņem rīkojumu par pierādījumu sniegšanu, viņiem ir jāspēj pārbaudīt, ka tas ir juridiski pareizi, pirms viņi sniedz uh, informāciju, kas varētu būt privāta. Mums ir jāatzīst, ka ja tas uh, notiks kļūdaini, tad uh, tiks pārkāpta GDPR, kas var maksāt viņiem 4% no gada apgrozījuma. Līdz ar to mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz šiem termiņiem. Uh, Es saprotu steidzamību, to mēs visi saprotam, bet mums ir jāpārliecinās, ka tas viss arī darbojas un nodrošina tiesiski skaidru ietvaru, kurā šāda informācija var tikt nodota. Turpinot Zipelskundas sacīto par datu kategorijām un šīm četrām izveidotājām kategorijām. Šeit man bažas rada sliekšņi attiecībā uz piekļuvas datiem, kur nekāda sliekšņa vērtība nav noteikta. Tas, cik šis priekšlikums būs svarīgs, es teiktu, cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu, nu, bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, eh, slepkavībām, tie būtiski noziegumi. Uh, bet, piemēram, apvienotā karalistē tiesību iestādes arī uh, uzsāk vajāšanu pret personām, kas nepareizā dienā ir atkritumus izlikuši uz ielas. Līdz ar to mums ir jāpadomā par sliekšņu vērtībām visiem elementiem attiecībā uz šiem datiem. Nevis atstāt kādu ignorētu. Un uh, man interesē, kāpēc uh, uh, šādiem abonēšanas vai piekļuvas datiem komisija nav noteikusi robežvērtību. Kā ir ar ārpus teritoriālo ietekmi? Piemēram, platforma, kas atrodas trešā valstī, kas kur varbūt šai valstī, kurā viņi atrodas, likumdošana aizliedz sniegt šādu datu. Un tas nozīmē, ka viņi pārkāp mūsu noteikumus nereaģējot, bet pārkāp savas valsts noteikumus reaģējot. Uh, Eh, tā kā tas darbosies starptautiskajā vidē. Man ir daudz citu jautājumu vēl, bet mēs visdrīzāk vēl pavadīsim daudz laika apspriežot šos jautājumus. Es atzinīgi eh, vēlos izteikties par pašu darbu, ko veic komisija pie šī jautājuma, bet mums kopā ar referenti un citiem referentiem ir jāparbauda un jāuzraucas. Paldies, Sofija Intveld! Paldies priekšsēdētāji! Es netaisos atkārtot visu, ko jau sacīja Birgit Cipela un Daltona kungs, jo es varu piekrist praktiski visam. Man ir daudz jautājumu par šo priekšlikumu, un arī par iemesliem, kāpēc eh, šāds tiesību akts ir izstrādāts. Mums jau ir eh, tiesība instrumenta emulāts, piemēram, viņi varbūt nedarbojas pietiekami labi, vismaz tā mums saka. Vai tad pirmais solis tad tādā gadījumā nebūtu censties šos emulāku eh, uzlabot, ja tie nedarbojas kā nākas? Katru reizi, kad komisija kaut ko dara, viņi ierosina jaunus pasākumus, kas atkal pārkāpa pilsoņu tiesības un mazina pilsoņu tiesības. Katru reizi, kad komisija nāk klajā ar eh, tādu kā represīvu pasākumu, vienlaicīgi būtu jāierosina pasākums, kas stiprina pilsoņu tiesisko aizsardzību, jo mums ir da, tā sauktā policijas direktīva, kas pirmkārt nav īstenota lielākajā daļā dalību valstu. Vai tad tam nevajadzētu būt pirmai prioritātei Eiropas komisijai? jo tā ir nepieciešama, kā jau mēs tobrīd sacīju, informācijas apmaiņai. Tas, ka šī direktīva nav īstenota, jau ir šķērslis informācijas apmaiņai. Otrakārt, tā ir tikai direktīva. Un tas vaina pilsoņu tiesības. It īpaši, ja šī e-pierādījuma lieta tiks īstenot tādā veidā, kā komisija to ir paredzējusi. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vispār nevarēs sevi aizstāvēt. Un loģika, kā es to redzu, ir tāda šeit, ka ja mums būs harmonizēts aizsardzības līmenis un tiesību līmenis Eiropas Savienībā, tad es redzu, ka loģika ir tāda, ka policija un uh, tiesību sargājušas iestādes kopumā var piekļūt datiem, bet ir jābūt harmonizētam tiesību līmenim, bet tas tā nav šobrīd. Otrakārt, mēs to zinām, un jūs priekšsēdētāji noteikti piekritīsiet, ka ir vairākas valstis, kur ir daudz jautājumu saistībā ar tiesību sargājušu iestāžu neatkarību. Pirms pāris nedēļām mēs, piemēram, pieredzējām gadījumu, ja sieviete, kura pārstāvē NVO, kas ļoti kritiski izteicās par polijas valdību, ir izraidīta no Schengens zonas, jo ir celts visāds apsūdzības pret viņu. Mēs redzam, cik vienkārši būtu valdībām un tiesību sargājušajām iestādēm manipulēt. Līdz ar to mums ir nepieciešams absolūti ūdens necaurlaidīga aizsardzība iedzīvotājiem. Un nevar īstenot nepārtraukti pasākumus uz tiesību samazināšanas rēķinu. Un vēl divas pēdējās lietas. Par uh, jurisdikciju. Dalton kungs jau va vairāk šaubas izteica par šo jautājumu. Lielā atšķirība starp ASV un Eiropas Savienību. Atšķirība ir tāda, ka visi, kas ir Eiropas Savienībā, visiem ir vienādas tiesības. Bet mums nav tā, tāda pata eh, tiesiskā aizsardzība atrodoties ASV Es saprotu, ka jūs neatbildēsiet uz šo jautājumu, ja jautājums ir politisks, bet es vēlos to zināt. Mēs redzējām, kā Eiropas komisija pievienojās Microsoft lietai, un visi to brīdi teica, ka tur ir augsts aprēķins, eh, jo tika mēģināts izveidot e-pierādījumu dosjē, un to mēs uzreiz arī redzam notiekam. Mēs izskatās, ka kopējam visu, ko dara ASV, vai izskatās, ka mums vienkārši dod rīkojums, ko darīt. Mums vajadzētu darīt otrādi. Vispirms ir publiskām vai politiskām debatēm šeit Eiropas parlamentā, un tad jānāk ir e, normatīviem priekšlikumiem. Man ir apnicis, ka man diktē no Eiropas Savienības ārpuses, e, kā jāizskatās mūsu drošības politikai, tīpaši, ja tas skar iekšējo drošību. Varbūt Eiropas komisijai vajadzētu kļūt mazliet vairāk neatkarīgai, nevis būt pār kleipi sunītī trešās valsts valdībai. Tā kā tuvojas vēlēšanas, nākamajā gadā būs arī jauna komisija. Nākamajam komisijas priekšsēdētājam vajadzētu apsvērt arī nepieciešamību radīt atsevišķu portfeli Eiropas Savienības komisāram, kurš būtu atbildīgs tikai un vienīgi par datu aizsardzību un privātumu. Tādu horizontālu atbildības jomu, lai nodrošinātu, ka jebkurš priekšlikums, kuru Eiropas komisija liek galdā, tiek pārbaudīts attiecībā uz datu aizsardzības un privātuma elementiem, ņemot vērā to, cik svarīgi ir lietotāja personīgie dati, tas būtu jādara. Jo redzot šobrīd, ka Eiropas komisija pilnībā ignorē visus ieteikumus, kurus uh, izsaka eksperti, tas skaitā EDPS, varbūt ir nepieciešams kāds, kuram ir e, Eiropas komisija Savienības komisāra eh, pilnvaras eh, varētu uzņemties atbildību par šo jautājumu. Jā, paldies, Kornēlija Ernst. Jā, eh, neuerdings habe ich ja betont. Jā. Es jau gan uzsvēru, ka mēs esam tāda ļoti konstruktīva partija, politiskā grupa, bet kā tas izdosies, nezinu. Varu piekrist tiem Vācijas juristiem, kas saka, lūk, nepieciešams izprast, saprast to, ka, protams, ir kaut kāda veidā vajadzīgas straujākas šīs procedūras, um, saīsināt šos termiņus. To es zināmā mērā varu saprast, bet tāpat laikā, saprotams, ir arī konkrētais um, jautājums, ko skatām citu instrumentu kontekstā, kas notiek ar šo izmeklēšanu. Un te nu jautājums komisijai, kādu izvērtējumu tā ir veikusi par to, ka pastāv ar vien pieaugošu vajadzību šāda veida direktīvu veidot un eh, kas līdz ar to būs mums priekš. Kas ir ticis izvērtēts? Ar ko esat konsultējušies? Un no kurienes radās šī vajadzība tieši šajā brīdī kaut ko tādu likt mums priekšā? Tas pirmais jautājums. Pirms mēs kaut ko jaunu veidojam, mums vajadzētu vispirms atbildēt uz jautājumu, vai iepriekšēji izveidotās nu, instru, instrumenti darbojas atbilstīgi, slikti, labi, ne, kāpēc. Ir jārod šīs atbildes, un tikai tad varam um, nu, tālāk rīkoties. Varbūt varat par to pastāstīt, ko vēlāk, vairāk. Otrāk, otrām kārtām šie pakalpojumi piedāvātāji, šīs trešās puš, puses. Nezinu, kā tas konkrēti tad varētu izpildīties, jo taču ir jādomā arī par to, kas uzņems atbildību nu, tad nezinu, no Google varētu viens otrs tur kaut ko papētīt un, un tad nepie kā faktiski nenonākt. Mēs zinām, ka pastāv problēmas ar to visu un cenšamies tās risināt. Un nu, tāpēc mans nākamais jautājums komisijai ir šāds. Vai tas komisijas ierosinātais risinājums ir um, pārbaudīts? dzirdējām par atbildības sadalu un tā tālāk. Bet vai tiešām tas būtu tas pareizākais? un vai tādējādi arī tiks attaisnotas tās cerības. Pastāv taču ļoti dažādas juridiskās sistēmas mūsu tik ļoti iemīļotajā Eiropas Savienībā, un ar to mēs arī nereti nonākam problēmās. Nu, Polija, Ungārija kaut vai paskatāmies šai virzienā, un tad, kad, piemēram, tika pieņemts lēmums puģdemonu neizdot, nē, nu labi, ka ir vēl tāda noteikuma un tā tālāk, bet citās valstīs šī situācija pavisam citādāk, tas atkarīgs no tā, kas ir pie varas, kura partija un tā tālāk, un es domāju, tas nav tik vienkārši. Un tad, ja runājam par šāda veida tiesību aktu, nu, man arī ir zināmas problēmas to iztvert. Nu, jo, kā jau teicu, neskatoties uz ļoti dažādām uztverēm un arī tiesību aktu sistēmām, dalībvalstīs varbūt labāka nekā tāda kopēja tomēr nav. Un tālāk šīs garantijas procedurālās garantijas, datu aizsardzība, priekš, na, mums ir pieņemta direktīva, vēl neviens nezin, kā tas viss darbosies un tā tālāk, vēl citi instrumenti. Un, manuprāt, tas galvenais jautājums ir šāds, un tas arī vērsts uz komisiju, vai jūs uzskatāt, ka vai šie visi noteikumi tiešām reāli var tikt ievēroti, vai, tie, vai tas tiek kontrolēts, inspicēts, kas to pārauga, jo, manuprāt, tas nav īsti skaidrs. Un Domāju, ka visai skeptiski mums pret to visu jāizturas un jāsaka savā laža no jauna. Ja mēs kaut ko vēlamies ievieš, ieviest no jauna, tad atcerēsimies, ka tas ir pamatīgi jāizsver. Un vispirmām kārtām mums vajadzētu pierādīt, ka tiešām šeit kaut kas ir jāmaina un ka tas tiešām ir tas labākais instruments. Nu, par to arī tad tie mani jautājumi. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tas bija pēdējais runātājs no parlamenta puses, pirms dodu vārdu tālāk atkal Birgitai kā referentē, bet vēl došu vārdu komisijai, vai komisijai, mm, vai komisija var dot tagad atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Jāpaldies! Uz visiem punktiem atbildēt nevarēšu, kas tika pieminēti, bet vairākus tomēr varēšu komentēt. Pirmais svarīgākais ir atcerēties, ka šo jauno mehānismu ierosinām, um, nu, kā jau skaidroju, noteikti iemeslu dēļ, jau izskaidroju tās problēmas, kas pastāv, ka ir vajadzīga sadarbība, un tāpēc veidojam šādu juridisku ietveru. Tas, ka mēs to izveidojam, nozīmē, ka mēs tiesību sargājošām iestādēm, jeb represīvajai valsts varas daļai piedāvājam vairāk pilnvars, bet ne tikai vienlaikus piedāvājam juridisko ietvaru, uh, kas ietvers arī nu, aizsardzību personām, ko šie tiesību akti ietekmē. Nu, līdz ar to tas piedāvā arī iespējas pilsoņus aizsargāt. Tas nav tikai tāds vienpusējs represīvs instruments. Tam nevar piekrist. Mēs, protams, esam gatavi turpināt darbu, um, izvēršot šīs aizsardzības tiesības pilsoņiem skartajām personām un kas notiek ar juridiskām sūdzību prasībām un tam līdzīgi, bet jāceras, ka pašreiz situācija nebūtu nav tāda, kur visas šīs tiesības jau tiktu garantētas, tāpēc es domāju, ka mūsu pienākums vienlaikus ir arī aizsargāt tos cilvēkus un to cilvēku tiesības, ko skar šīs izmeklēšanas process, šāda izmeklēšanas process. Turklāt mums šeit jādomā arī par upuriem. Vienmēr runājam tikai par aizdomās turamajiem un tā tālāk, eh, bet atcerēsimies, ka šāda veida procesos ir arī upuri un jādomā arī par viņu tiesībām. Tālāk jautājums par izvērtējumu. Tikai nu pat šis instruments sāka darbību, to tikai nu pat sākam piemērot, līdz ar to vēl nav bijusi tāda eksante izvērtējuma. Tāpat laikā mums ir plaša pieredze ar iepriekšējām procedūrām jur, mm, tiesisko sadarbību citu instrumentu ietvaros, kā piemēram Eiropas aresta rīkojums, ja borders. Un tur arī pieredze ar laika termiņiem. Un pirmām kārtām mēs mums lūdz uzlabot esošos instrumentus, varbūt uh, Ehm, jāatgadina, ka, piemēram, no trešo pu valstu puses nav īpaši liels instruments, interesi inst investēt resursus, e, nu, kā, piemēram, AS, no ASV puses. Viņi arī skaidru un gaišu ir pateikuši un arī uzrakstījuši to dalību valstīm, e, mudināt viņus izmantot, piemērot šo instrumentu tieši pakalpojumu sniedzējiem. Bet ir tādas lietas, kas viņus faktiski burtiski neskar. Un tāpēc esam izstrādājušos jaunos priekšlikumus. Pamatojoties uz kaut ko tādu, kas jau pastāv tātad šo brīvprātīgo sadarbību. Laiki, datu kategorijas, nu tās visas ir lietas, ko varam vēl apspriest. Nodalījums starp um, pieejamiem datiem un transakcijas un satura datiem, jeb tie parakstīšanās dati un tā tālāk. Tas arī ir tie, Eiropas kopienas tiesas jurisprudencē. Mēs neesam no jauna iz, izdomājuši kaut kādas datu kategorijas. Tikai šie piekļuves dati varbūt ir kaut kas tāds jauns, un te mums varbūt sīkāk jāskaidro, kāpēc to darījām. Varam skatīties uz šīm definīcijām, bet joprojām ir skaidrs nodalījums, un par to runā arī tiesa, kas ir šie, nu, tātad saturiskie dati, un otrs puses šie subscribers, dētība, parakstītie dati. Uh, Tie ir eh, pēdējie, ir dati, kas vajadzīgi pašā izmeklēšanas sākumā, lai varētu vispār identificēt, kas mm, slēpjas aiz kāda konkrēta konta un tā tālāk. Tie ir tādi netik sensitīvi, delikāti dati, kā dati tālāk par saturisko sādaļu. Uh, Un šie elektroniskie pierādījumi ir ārkārtīgi svarīgi visa veida pārkāpumu kontekstā. Tas attiecas ne tikai uz nopietno noziedzību, organizēto noziedzību, terorismu un tā tālāk, bet tas attiecas uz jebkāda veida izmeklēšanu nenoliedzami. Ja pastāv risks, ka varētu rasties nesodāmība, šāda veida pierādījumi izmantot netiks un dati ievākti netiks. Tāpēc mēs neesam domājuši ieviest nekāda veida sliekšņus šāda veida pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumu izmantošanai. Kas attiec uz pakalpojumu sniedzējiem, arī tas ir jautājums, eh, kas tika minēts saistībā ar mūsu priekšlikumu. Mēs saprotam, ka pastāv viedokļu atšķirības starp, un ir atšķirības starp lieliem uzņēmiem un MVU, bet lielākoties šobrīd eh, tas eh, šāda veida situācijas skar lielos uzņēmumus. Viņas tiek galā ar šāda veida pieprasījumiem. Uh, Šobrīd viņiem ir ļoti daudz arī juristu, kas eh, veic visu šīs juridiskās pārbaudas. Protams, maziem uzņēmumiem tas ir problemātiskāk, bet mēs šeit eh, neuzliekam uz MVU pleciem nekādu jaunu atbildību vai prasības. Mēs vienkārši lūdzam pārbaudīt. Eh, ne, neprasam pārbaudīt juridiskumu katrai lietai, ko viņi dara. Vienkārši in, lūdzam viņus informēt varas iestādes tajos gadījumos, ja kaut kas noiet greizi. Un visbeidzot, lēmums un gala iestādes vienmēr piemīt valsts iestādēm inspekcijas pienākums, nevis šiem MVU. Nu, lūk, tas tāds tik daudz no manas puses. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Gribētu lūgt arī Austrijas eh, prezidentūras pārstāvēm, vai jūs vēlaties pāris minūtēs, ko nebūtu teikt par eh, šo, šobrīd apskatāmo tēmu. Yeah, Paldies, pavisam īsi. par šo dokumentu jau spriežam darba grupā padomē. Vakar un šodien paredzētas divas sanāksmes. Un daudz, jaut, daudz jautājumu, ko minējāt jūs šodien šeit, ir aktuāli arī dalību valstīm un tika pieminēts šajās sanāksmēs. Tomēr Domājam, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka progress virzās uz, progress tiek gūts un strauji. Un tas ir viss, ko šobrīd var teikt. Uh, Uh, Protams, ka tas ir ļoti svarīgs dokuments, un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nonāktu pie vispārējais nostājas vēl līdz šī gada beigām. Tāds ir mērķis. Bet, kā jau minēju, pastāv ļoti daudz tīri praktiska rakstura problēmu jautājumu, kas būs jāatrisina. Nu, redzēsim, kā mums ies ar to visu. Paldies! Okay, thank you, Bridget. Liels paldies, Birgita. Nu, varbūt tu gribi sniegt tagad nelielu kopsavilkumu par dzirdēto debatēs. Jā, paldies. Paldies visiem ēnu referentiem un pārējiem, kas deva šo pirmo ieskatu par savām domām un idejām. Nu, diemžēl neuzklausījām visas politiskās grupas šodien. Nu, tas mazliet sarežģītas. Un mēs, ka pirmā ēnu referenta tikšanās nākamā nedēļa būs ārkārtīgi interesanta, jo tad dzirdēsim, kas sakāms arī tiem, kas neizteicās šodien. Īsumā gribu vēl atgriezties pie Eiropas izmeklēšanas ordera, jeb rīkojumu, ko nu pat pieminēja arī komisija. Domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, vai vienmēr ir tā labākā doma sākt darbu pie kaut kāda jauna mēruma pasākuma, kamēr iepriekšējie pasākumi vēl tikai tikko ir sākuši savu darbību un varbūt būtu labāk nogaidīt, kāda ir pieredze darbībā ar tiem, un tad pēc tam skatīties uz ko jaunu. Tāpat laikā arī dzirdēju tos, kas teica šodien, ka visi ir gatavi strādāt pie šī dokumenta, esam gatavi uzņemties atbildību, esam gatavi apspriest to visu un atrisināt neatrisinātās lietas cenšoties līdz ar to šīs nu, vēl atliekušās plaisas viedokļos arī nosakt. Tāpat laikā Gribētu izmantot šo iespēju, lai skaidru un gaišu pateiktu, ka šīs parlaments ar visām tām politiskajām grupām un dali, dažādajiem uzskatiem spēj strādāt pie pilnīgi visiem dokumentiem. Tas strādā pie visiem dokumentiem, izstrādā nostājas pie visiem dokumentiem, bet nereti, un ne tikai vienā gadījumā, vien tā ir padoma, kas nespēja nekā nonākt pie kopējiem lēmumiem. Un es domāju, tas ir vienkārši neticami, ka tā ir tieši padoma, kas līdz ar to nobloķē šo darbu. Kamēr mēs darbu darām, mēs rīkojamies, mēs esam gatavi strādāt arī pie šī dokumenta, bet man personīgi gribētos uzdot padomēju jautājumu un lūgt viņiem strādāt arī par pārējiem neizskatītajiem dokumentiem, ko viņi jau ilgu laiku ir nobloķējis un, ne, un tam līdzīgu. Un tāpat laikā, protams, ar nepacietību gaidu iespēju tikties ar ānu referentiem, uzklausīt visu viņu viedokļus un meklēt meklēt veidus, kā varam tālāk arī īstenot viedokļu apmaiņu ar citiem ekspertiem, lai varētu nu, visas tās vēl netrisinātās lietas tiešām mm, atrisināt. Paldies, saka priekšādātāji, paldies par šo aicinājumu arī padomēji, paldies kolēģi par šo sanāksmes daļu un tiksimies 2.30 pēcpusdienā.